Uh, good afternoon, everybody. Uh, welcome to the... Labdien visiem, laipni lūgt Inko komitejas pēcpusdienas sanāksmē. Mums šodien būs divas ļoti interesantas prezentācijas. Pirmā būs par komisijas priekšlikumu par piekļuvi pamatmaksājumu kontam. Kolēģi jau zina, ka parlamentu. Prezidentūra ir nodevusi šo jautājumu komitejai izskatīšanai, un, protams, mēs runāsim arī par to. Bet šķiet, ka tā, bija, tā ir ļoti laba iespēja uzaicināt Eiropas komisiju, lai viņi varētu prezentēt savu ziņojumu par šo tēmatu un viņi tagad ir nolēmuši pastāstīt par uh, ietekmes novērtējumu. Es gribētu arī pastāstīt par vienotā tirgus eh, paktu un pasākumu Krakovā. Jautājumi, kas ir saistīti ar pamatmaksājumu kontu, joprojām ir ļoti sarežģīti patērētājiem. Un uh, tieši šis jautājums ir iekļauts to 20 galveno problēmu sarakstā, ko ir mūsu iedzīvotāji pauduši saistībā ar iekšējo tirgu. Un es domāju, ka mums ir uh, labi zināšanas, lai šo jautājumu skatītu. Ko mēs darīsim šo pēcpusdienu? Mēs uh, aicināsim uh, Filipu Pelēkungu, kurš ir komisijas pārstāvis Marta tirkus ģenerāldirektorātā uzstāties, un komiteja ir eh, aicinājusi Evelīnu Gepkārdu izstrādāt ziņojumu šajā par šo priekšlikumu. Hans Pēters Maiers ir viens no ēnu referentiem, Šmita kungs gan nav šeit, Salvīnī kungs un vēl daži deputāti nav klāt, bet uh, Būs iespējas apspriest šo jautājumu, tā kā pirms bez liel, liekiem vārdiem es lūkšu Gebhardas kundas nāk klajā ar ievadvārdiem, pēc tam būs prezentācija no komisijas puses, ja jūs vēlties runāt pēc komisijas, ja tagad ievadvārds. Nu, labi, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dargais Malkom. Es domāju, ka šis temats ir ārkārtīgi nozīmīgs, kā jūs jau sacījāt, un šobrīd globālajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, piekļuve dažādiem pakalpojumiem ir vitāli svarīga, jo pretējā gadījumā cilvēks nejūtas kā īsts cilvēks, un kāds cits viņu neuzskata par cilvēku, ja šim te cilvēkam nav bankas, nav konts bankā, un tāpēc konts bankā ir ļoti būtisks jautājums. Šis jautājums var skart dažādus cilvēkus, ne tikai tos, kurus, kuri maz pelna, kuriem ir problēmas ar naudu. Jebkuram cilvēkam ir tiesības netikt diskriminētam, tāpat kā jebkuriem citiem, bet, piemēram, vakardien iekšējā tirgus formā Krakovā un arī aizvakar mēs runājam par šo jautājumu, un mums tika dots piemērs saskaņā ar kuru uh, Bija tā, ka kāda jauna sieviete devās studēt uz ārzemēm. Viņa gribēja noīrēt dzīvokli, bet viņai tika teikts, dzīvokli jūs varēsiet noīrēt tikai tad, kad varēsiet mums iesniegt savu bankas kontu. Viņa devās uz banku, bet bankā viņai pateica, nē, to mēs, ne, mēs jums nevaram atvērt kontu, kamēr jums nebūs pastāvīga dzīves vieta. Nu, līdz ar to beigu beigās bija tā, ka viņai netika, viņa, nodrošināt piekļuvu bankas kontam tajā un vispār. Un es domāju, ka tāpēc šā, šādi jautājumi būtu jārisina un šī sistēma jāmaina. Mēs Eiropas parlamentā jau sen esam pieprasījuši, lai šādu piekļuvu nodrošinātu, un komisārs Barņē mums solīja diskusiju ietvaros par iekšējo tirgus aktu padarīt šo jautājumu par vienu no savām prioritātēm. Mēs esam redzējuši Eiropas komisijas priekšlikumu šajā jautājumā, un godīgi sakot, es esmu vīlusies. Vīlusies par to, ka tā ir tikai, tas ir tikai tāds ieteikums, nevis direktīvas projekts. Un es domāju, ka tas ir viens no tiem punktiem, par kuriem mums ar komisiju vēl būs jādiskutē. Uh, jo nākt klajā ar paziņojumiem vai kaut ko ierosināt dalību valstīm, lai tās kaut ko darītu, nu, tas ne pie kā laba nenovērt, jo beig beigās nekas nenotiek, un mēs taču redzam, kādas ir grūtības īstenot dalību valstīs spēkā esošas likumdošanas aktus, bet ja nav šāda likumdošanas akta, tad mums nav nekādas iespējas um, to izsist cauri. Un tas ir viens no tiem punktiem, par ko pavisam noteikti būtu jādiskutē. Mums, protams, ir jādiskutē arī par to, kādi būtu priekšnosacījumi, lai nodrošinātu cilvēkam piekļuvu maksājumu kontam, jo, protams, ir jāpadomā arī par banku interesēm, un bankām iespējams bū, ir bail, ka tās varētu zaudēt naudu, bet es domāju, ka te pavisam noteikti ir labas iespējas, kā to varētu paveikt. Nu, protams, ir jādomā arī par to, kā var izskatīties šī bankas karte, kā, ar kādām tiesībām tas ir saistīts. Tā kā ir virkne dažādi jautājumi, kas ir ārkārtīgi svarīgi, bet kas ir risināmi. Jau sāk, pašā sākumā jau es jau sacīju, ir ļoti būtiski, lai pilsoņiem būtu iespējas šajā augst teh tehnoloģiskajā pasaulē, kādā mēs dzīvojam, dot iespēju atrisināt šos te jautājumus. Jo, manuprāt, šīs tiesības ir vispārīgas tiesības un jebkuram pilsonim ir tiesības uz piekļuvu pamatmaksājumu kontam, lai viņš varētu arī saņemt un gūt labumu no pakalpojumiem, kas ar to ir saistīti. Paldies! Good. Thank you for that very good introduction. Um... Paldies par jūs ļoti labajiem ievadvārdiem, un tagad došu vārdu komisijai, kas mūs informēs par uh, ietekmes novērtējumu un savām rekomendācijām attiecībā uz to, kā risināt šo jautājumu. Pelkungs, lūdzu, došu jums vārdu. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you. Paldies priekšsēdētāji, paldies Gephards kundze, godātie parlamenta deputāti. Paldies, ka devāt mums iespēju prezentēt savu ietekmes novērtējumu, kas uh, ir kas nāk kopā ar komisijas rekomendāciju par piekļuvi pamatmaksājumu kontam. Vispirms par problēmas apmēru. Es atvainojos, ka burtiņi ir tik maz uz jūsu ekrāniem. Kā Gebhards kundze jau sacīja, tik tiešām piekļuve bankas kontam vai maksājuma kontam ir ļoti būtisks faktors, lai cilvēks varētu piedalīties ekonomiski ekonomiskajā un sociālajā dzīvē. Un padomājiet, ko jūs darītu, ja jūs pēkšņi paliktu bez bankas konta. Es pats nezinu, ko es šādā situācijā darītu. Nezinu, dotos uz banku pēc skaidrs naudas. Nu, es <coughs> dodos parasti pie bankomāta un um, ar karti izņem naudu. Mēs uzskatām, ka apmēram 7% no Eiropas Savienības pieaugušiem iedzīvotājiem, tas ir apmēram 30 miljonu cilvēku, nav bankas konta ir ļoti grūti sap, izšķirt starp um, tiem 30 miljoniem cilvēku, kuriem nav bankas konta, tāpēc, ka viņi domā, ka viņiem nav vajadzīgs šāds konts, un tiem, kuri, kuri, kuriem nav vienkārši piekļuvs kontam vai arī nekad nav prasījuši šo te kontu. Un tie noteikti ir cilvēki ar ļoti zemiem ienākumiem, varbūt cilvēki ar īpašām vajadzībām un tādi, kas nevēlas, lai viņiem būtu konts bankā. Bet, kā Gerkārds Kundi jau sacīja, tie nav vienīgie šī sabiedrības daļa. Ir cilvēki, kas, teiksim, izmanto vienu no Eiropas Savienības pamatbrīvībām, proti pārvietošanās brīvību, un viņi, viņiem rodas grūtības atvērt bankas kontu kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī. Tā ir ar studentiem, piemērs tika minēts, tāpat ar pensionāriem, tāpat arī ar sezonas strādniekiem. Šī situācija ļoti atšķirs dalību valstīs. Mēs salīdzinājām statistikas datus un vidēji 91% no pieaugušiem Eiropas Savienības 12 dalību valstu iedzīvotājiem ir eh, bankas konta īpašnieki, savukārt eh, Eiropas Savienības 15 jaunajās dalību valsts, vecajās dalību valstīs eh, šis skaits ir 97%. Un, savukārt Bulgārijā un Rumānijā bankas konta īpašnieku skaits ir tikai apmēram 50% un tas ir saistīts ar infrastruktūru, atšķirīgu intru, banku infrastruktūru. Bet interesanti ir tas, ka mēs uzskatām, ka tas, ka cilvēkam nav iespēja vai viņam nav bankas konta, tas nav varbūt tik būtiski, kā tajos gadījumos, kad šādā situācijā ir kāds cilvēks, kurš, piemēram, dzīvo Francijā. Jo, piemēram, Bulgārijā un Rumānijā ļoti daudz darījumu notiek skaidrā naudā un savukārt tādā valstī, tādās valstīs, kur uh, pamatā tiek izmantot elektroniskie maksājumi, cilvēks, kuram nav bankas konta, tiešām ir ļoti ierobežots savās darbībās. Vislielākā problēma ir pietiekami ir datu trūkums. Taču tad, kad eh, veicām publiskās konsultācijas un komisijas vadītos pētījumus, tad bija skaidrs, ka problēma pastāv. Aptaujājot bankas nozars pārstāvjus, tāpat mēs aptaujājam arī nevalstiskās organizācijas, atzina, ka problēma pastāv. Tāpat arī dalību valstu valsts administrācijas pārstāvi norādīja, ka problēma ir. Atšķirs tikai problēmas apjoms un pierādījumu daudzums. Daudzās valstīs tika uzsvērts, ka ir nepieciešams, nepieciešama lielāka elastība šajā ziņā. Viens no, kāda tad ir tie iemesli, kāpēc nav piekļūs bankas kontam? Ir Te mēs pētījām gan pieprasījumu pusi, gan piedāvājumu pusi. Varētu būt psiholoģiskas dabas uh, problēma vai problēma, kas ir saistīta ar iztu, izturēšanos, jo cilvēki varētu paši uzskatīt, ka vai viņiem ir zems pašapziņas līmenis, vai viņi vienkārši uzskata, ka bankas konts nav domāts viņiem. Uh, un viņi vienkārši nevar saņemties un aiziet uz banku un lūgt atvērt kontu, tad varētu būt arī cilvēkiem ļoti tieši neusticēšanās bankām, ņemot vērā arī nesenos notikums banku sektorā. Uh, Tāpat varētu būt jautājumi, kas ir saistīti ar eh, budžetu, mājasemniecības budžetu kontroli. Cilvēki, kuriem ir maz ienāk, zem ienākumi, saka, ka viņiem ir vieglāk kontrolēt savus izdevumus tad, kad šī nauda ir makā. Tas viņiem ir nāks vieglāk nekā tad, ja šī nauda glabātos bankā. Tāpat eh, tiek minēts tāds iemesls, kā ļoti zemes zināšanas par finanšu jautājumiem. ECO bija nesen arī pētījums šajā sakarībā. Uh, Daudziem cilvēkiem arī trūkst zināšana par to, kādas priekšrocības viņi varētu izmantot, eh, ja lietot banku pakalpojumus, piemēram, piemēram, ka ir, var izmantot elektroniskos maksājumus, maksāt mazāks nodevs par, par darījumiem, interneta bankas. Es nepieminēju arī bankas konta izmaksas. Tas arī ir viens no faktoriem, kāpēc cilvēki neizmanto. Pa, runājot par piegādes pusi, vairākās dalībvalstīs, es jau te pieminēju Bulgāriju un Rumāniju, ir jārunā par to, ka bankas nav tik pieejamas, bet tas varētu arī nākt par labu on, internetbanku izmantošanai. Uh, ierobežota pamatproduktu pieejamība, tātad vienkārši produktu pieejamība, kas palīdzētu apmierināt sabiedrības pamatvajadzības. Nu, piemēram, studenti te varētu tik pieminēt, tāpat arī cēnu jautājums. Un vēl papildus tam ir vairāki nosacī, piekļūst nosacījumi, vai nu tie ir juridiskas dabas vai vienkārši nozars prakse. Uh, kas ir tātad jāpiemēro dalību valstī, tad, kad cilvēks vēlas atvērt bankas kontu. Un te ir saistība ar naudas atmazgāšanas apkarošanu, Vai, teiksim, nozars praks, piemēram, banka nevēlas atvērt kontu, ja kā cilvēks nav šīs valsts pastāvīgais eh, rezidents, tāpēc, ka būtu ļoti grūti atgūt parādus, ja cilvēkam būtu neatmaksāts kredīts, jo cilvēks vienkārši varētu aizvākties, pārcelties apakaļ uz savu dalību valsti, un līdz ar to bankai būtu papildus izmaksas, lai atgūtu šos līdzekļus. Un ir arī komerciāli iemesli, kas ir saistīti ar, ar pēļņu Tas īpaši attiecas uz cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Banks nevēlas zaudējums, tad tāpat ir risks saistībā ar nekontrolētu overdraftu. Un eh, tas, ko mēs saucam par informācijas asimetriju. jo bankas dotu priekšroku individiem, kas pelna daudz, pretstatā cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Un tā kā mārketinga pasākuma pamatā būtu vērsta uz uh, lielajiem pelnītājiem. Mēs esam arī ievērojuši, ka dažas no bankām kas uh, bija gana drosmīgs, lai pievērstos arī sabiedrības slāņiem ar zemākiem ienākumiem, ļoti, ļoti labus rezultātus. Kāda Spānijas banka secināja, ka iesaistot šo te sabiedrības daļu, viņiem izdevās palielināt savu pakalpojumu apjomu, un būtībā gūt pēļņu arī pateicoties uh, šādiem klientiem. Tikai tie ir tie pamati iemesli, ko mēs redzējām. Nu, kāda vēl ir iemesli, kāpēc trūkst piekļuvs? Runāt par patērētājiem, ir, te var pieminēt grūtības piekļūt elektroniskajam iekšējam tirgum, ja jums nav bankas konta, tad nevar izmantot elektroniskos uh, veikals. un dažāds pakalpojums, kas ir pieejami internetā. Te varētu pieminēt kaut vai tādas pakalpojumus kā, kā grupu iepirkumus, ka cilvēks, cilvēks grupa saņem atlaidu kaut kādu pirkumu veikšanai. Tāpat arī iespējama uh, Eh, stigmatizācija attie attiecībā uz cilvēkiem, kuriem nav bankas konta. Tāpat es arī jau pieminēju barjeras pārobe cilvēku pārobežu kustībai. ja, piemēram, jūs esat students, jūs vēlaties studēt ārzemēs, kādā universitātē, jūs dodaties uz ārzemēm, bet jūs saskaties ar grūtībām. Uh, piemēram, bankas konta atvēršanā. Un es domāju, ka tas kaitē Eiropas Savienības tēlam, jo cilvēkiem noteikti labi patiktos domāt, ka mēs dzīvojam Eiropā bez robežām, mēs varam brīvi pārvietoties un piekļūt dažādiem pakalpojumiem. Un gal galā jūs tomēr varat saskarties ar nepatīkamo realitāti, ka tas tā nav. Runājot par nozares, te varētu runāt par bankas nozari, bet arī par citām. Tās ir zaudētas iespējas, jo kā es jau teicu, dažas bankas saprot, ka ir iespējams eh, iesaistīties darījumos arī ar, eh, ar cilvēkiem, kas mazāk pelna, bet tāpat arī ar firmām, kam ir, teiksim, plašāks patērētāju loks. Publiskajās administrācijas cieši tādēļ, ka ir augstākas eh, darījuma izmaksas dažādiem maksājumiem. Uh, Un tāpēc te varētu izmantot arī pasta pakalpojums vai atvērt tirgus, lai noreikinātos ar cilvēkiem skaidrā naudā, bet tas viss prasa lielāks līdzekļus. Tāpat runājot par valsts administrācijām, ir ļoti augsts izmaksas arī dažādu, dažādu pabalstu maksāšanā. Piemēram, apvienotajā karalistē bija uh, valsts kasa organizēja, organizēja vai izdarīja spiedienu uz to, ka ir jāatver visiem maksājumu konti, lai varētu samazināt pensiju izmaksas, izmaksas pensiju samaksāšanai iedzīvotājiem. Līdz ar to ir, ir jārīkojas, un mūsu mērķi šajā sakarībā, es te runu, runāja gan par cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, gan ar dažādiem cita veida klientiem, kas varbūt nav tādā parastā situācijā. Ar šo priekšlikumu, nu tās, tas gan nav priekšlikums, bet rekomendācija, mēs gribētu veicināt visu Eiropas Savienības eh, pilnvērtīgu iesaisti iekšējā tirgū. Nodrošināt, ka ir adekvāts banku un maksājumu pakalpojumu piedāvājums, kas sevi ietver arī bankas. Tas nozīmē, ka visiem cilvēkiem, kuriem vēl nav banku konta, būtu iespēja tādu atvērt. Tad, protams, ir jāskatās uz eh, cilvēku kredītu vēsturi, viņa finansiālo situāciju, stat dzīvesvietas status un tā tālāk. ir arī jāpanāk, lai cilvēki gūtu labumu no visu šīs te jaunās sistēmas. Un kāpēc mums ir jārīkojas Eiropas Savienības līmenī? Cilvēki daudz runā par šo, šīm rekomendācijām, kas būtu nepieciešams, lai rīkotos Eiropas Savienības līmenī. Uh, vajadzība rīkoties Eiropas Savienības līmenī pamato tas, ka lielākā daļa dalību valstu šo jautājumu nav risinājuši nacionālā līmenī. Un uh, ir tikai 11 tādas valsts, kas šo jautājumu ir risinājušas un darījuši to dažādu citādu iemeslu dēļ. Piemēram, Beļģijā ir šāda likumdošana, tāpat apvienotajā karalistē, Nīderlandē. Tur ir izstrādāti dažādi rīcības kodeksi Tāpat arī Vācija ir strādājusi pie šī jautājuma. Mēs zinām, ka šajās trīs dalību valstīs, kur ir tāds kodeks, pirms gada tika apspriest iespēja nākt klajā ar likumdošanu. Es saprotu, ka Nīderlandē ir parlaments diskutējis par šo jautājumu. Dānijā, Zviedrijā, Somijā, tātad Skandināvijas valstīs pastāv tādi vispārīgi principi. Uh, par eh, universālajām tiesībām piekļūt pamatmaksājumu kontam. Šajās dalībvalstīs ir veikti pasākumi, izņemot Somijā, un tur nav, pat tajā kodeksā nav nekas paredzēts par pārobežu piekļuvi. Tā kā viens no mūsu mērķiem ir arī uh, optimāli iekšējā tirgus funkcionēšanu un uh, slogu un, un robežu, robežu šķirtņu nojaukšanu attiecībā uz pārobežu mobilitāti. Vispārējā situācija tiezvai mainīsies, ja netiks kādi politiskie signāli raidīt, ņemot vērā to, kā finanšu krīze ir ietekmējusi izmaksu samazināšanu un citas saistītas jomas. Protams, tas, ka nozara nevēlas neko darīt, ir izskaidrojams arī ar, ar to, kā, kāda varētu būt, kāds varētu būt sekas patērētājiem, dalībvalstīm un banku sektoram, ja visiem tiek pie, pie, piešķirt piekļuvu pamatmaksājumu kontam. Tā kā uh, Mēs cenšamies racionālākā veidā izskaidrot, kā mūsu priekšlikums varētu strādāt un uh, kāds būtu tas piemērotākais veids, kā šo problēmu atrisināt. Te ir jādomā arī par bankas konta atvēršanas cenu un to, vai, šo, vai šīs izmaksas sedz patērētāji. Banku nozarei būtu, tā, tā nedrīkstētu ciest zaudējums, ja tiktu paredzēts kaut kāds kompensējošs mehānisms zaudējumu kompensēšanai. Es esmu iekļāvis tādu hipotēzi, ja mēs pieņemam, ka mēs esam te aprēķinājuši, ka pamatmaksājuma konta izmaksas būtu 55 eiro, mēs uzskatām, ka tad būtu konta sniedzējiem tīrā peļņa būtu 3 eiro, tad tādējādi visi būtu ieguvēji. Un ietaupījums būtu patērētājiem būtu 1 līdz 2 miljardi. Dalība valstīm 25 miljoni. Ja mēs pieņemam, ka šīs izmaksas ir 13 eiro vai zemāks, Tas ir balstoties uz Beļģijas pieredzi. Tad tur gadā šis te pamatmaksājuma konts izmaksā 13 eiro. Un šādā gadījumā, ja šāds modelis tiek piemērots visai Eiropai, tad banku nozarei būtu jāsēdz 400 līdz 500 miljonu zaudējumu savukārt eh, patērētāji ietaupītu piecreiz vairāk naudas, tātad 2,2 līdz 3 miljārdi eiro. Un tad dalībvalsts neizjustu nekādas sekas, jo te mēs saprotam, ka dalībvalstīm nebūtu nekas jākompensē banku nozarei. Šī apsvēruma dēļ mēs nācām klajā arī instrumentu, kas ir rekomendācija Un tā ir tāda iespēja, kā rīkoties. Rekomendācija tādēļ, ka tas ir viselastīgākais instruments, kas ir mūsu rīcībā, bet tas dod mums iespēju saulēcīgi un skaidri nodot vēstījumu dalību valstīm. Uh, Tas atbilst mūsu bažām saskaņā ar konsultāciju procesu, kas mums bija 9. un 10. gadā. Nu, rekomendācijas ir mazāk efektīvas, varbūt kā direktīva, bet kā komisārs Barņē jūlijā sacīja, tas bija tad, kad šīs rekomendācijas tika pieņemts, un toreiz bija preses konferences, viņš šajā preses konferencē teica, ka ja dalība valsts neņem vērā rekomendācijas, tad nākamā gada vasarā komisija apsvērs iespēju uh, nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu šajā jomā. Ko mēs ierosinam rekomendācijā? Ļoti vienkārši produkts un pakalpojumi, tātad pamat maksājumu konts, kas dod iespēju patērētājam veikt maksājumus un noguldīt naudu, kā arī izņemt naudu no savu konta, uh, pamatmaksājumu kontam būtu piesaistīta elektroniskā maksājuma karti, jo mūsdienu sabiedrībā tas ir absolūti nepieciešams. Šobrīd mēs neparedzam nekādu overdraft iespēju, jo mēs esam ņēmuši vērā banku nozars bažas par, par neatmaksāto kredītu atguvi. Uh, Tā kā tad, kad kāds, piemēram, gribēs izmantot šo te maksājumu karti un, bet kontā naudas nepietiks, tad ir paredzēts, ka transakcija vienkārši nenotiek, jo kontā trūkst naudas. Tādējādi patērētājs tiktu pasargāts no parāda. Piekļūs eh, pamatnoteikumi es jau pieminēju, ka šāds pamatmaksājuma konts būtu pieejams jebkuram Eiropas Savienības iedzīvotājam, kuram nav bankas konta līdz šim. Un tas ir tāpēc, lai veicinātu gan piekļuvu pamatmaksājumu kontam savās mājās, gan pārobežu piekļuvu. Cenu priekšnosacījums. Tas ir ļoti būtisks tieši banku nozarei. Mēs ierosinām, ka tas būtu vai nu par bezmaksas, vai par saprātīgu cenu patērētājiem. Un mēs esam atvēruši un, un dalību valstīm būtu iespēja tad pašām noteikt šos izvērtēšanas kritērijus attiecībā uz to, cik liela tad būtu šī te saprātīgā cena. Es domāju, ka tas ir ļoti elastīgs instruments, tas raida vēstījumu, un tagad mums ir jāredz pēc deviņiem mēnešiem, vai šīs vēstījums tiks sadzirdēts un vai dalība valsts rīkosies, lai šo, šīs rekomendācijas ieviestu. Paldies! Well, thank you very much indeed for your... Liels paldies par jūsu plašo, uh, izsmeļošo analīzi. Esam saņēmuši arī dokumentus. Uh, sniedz papildu informāciju, kas mums ļoti noderēs. Tātad zālē ir ēna. E, Gebhards kundze ir arī daļa ēnu referentu, De Jonga kungs arī ir ieradies, un Rūlis kundze, nē, jūs laikam nevēlaties uzstāties. Uh, Uh, uzklausīsim tagad uh, komentārus un jautājumus. Uh, Gebhards kundze jau runāja, vai jūs vēlaties vēlreiz kaut ko teikt? Vispirms uzklausīsim tad ēnu referents. Hans Pēters Maiers, jautājumu komentāru komisijai, lūdzu. Jā, danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsādātāji. Es es būtu ļoti pateicīgs, ja komisija pie šīs tēmas, nu, tā ļoti saprātīgi strādāt. Principā te es neesmu īsti sapratu šo te izmaksu. izdevumu un ieguvumu um, aprēķinu. Daudziem cilvēkiem ir pieejams uh, bankas konts, bet, teiksim, attiecībā uz jauniešiem tas ir, bieži vien viņiem ir konts tikai tāpēc, ka vai nu vecāki vai kāda aizbildņi to garantē, un līdz ar to viņiem, viņiem nav tiesība vienkārši atvērt pamatmaksājumu kontu. Tā kā es tiešām saskatu ļoti lielu nepieciešamību nodrošināt cilvēkiem piekļuvi pavisam vienkāršam maksājuma kontam. Nu, varbūt vajadzētu to tā, tā skaidrāk aprakstīt. Ir, nav runas ne par kādiem kredītiem vai uh, konta pārtēriņu, ne par ko tam līdzīgi, bet par pavisam vienkāršu pamatmaksājumu kontu. Līdzīgi kā referenti, es uzskatu, ka ar rekomendācijām vien nepietiek. Ir bijuši jau ļoti daudz jautājumu, kurus esam uzdevuši dalību valstīm, arī attiecībā uz Vāciju tā ir bijis, ka oficiāli tā tas tik tiešām ir. Uh, ka ir rekomendācija. Savukārt bankas, teiksim, saka, ja cilvēks vēlas, nevēlas kontu, tad viņam tāds konts netiek atvērts. Un, bet es no daudziem cilvēkiem esmu dzirdējis, ka šāda sistēma nedarbojas, pat ja dalība valsts apgalvo pretējo. Uh, Tā kā es domāju, ka ir pienācis īstais laiks, lai komisija, lai mēs aicinātu komisiju izstrādāt likumdošanas priekšlikumu. To apliecina arī šis te augstais cipars, proti 30 miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā nav kontu. To jau nevar atrisināt ar rekomendācijām. Nu, tāds ir mans viedoklis, lai gan es principā esmu pret to, ka ir ārkārtīgi daudz likumu. Bet es domāju, ka šis ir tāds steidzams jautājums un tāpēc ir vajadzīga skaidra vienkārša nostāja. Tad par šīm te izmaksām ceturtajā punktā. Ja jūs rēķinat 55 eiro gadā vai 13 eiro gadā, Te tiešām ir ļoti liela atšķirība starp 0 uh, eiro gadā vai 200 eiro gadā, tātad konta izmaksas. Es esmu pret kaut kādu konkrētu skaitļu noteikšanu, bet attiecībā uz pārskaitījumiem mēs esam noformulējuši to tā, ka no tehniskā viedokļa ir tā kā iekšējais maksājums. Man nenāk prātā nekāds pat, patentēts risinājums, bet es domāju, ka tā ir līdzīga situācija un attiecībā uz šo te banku kontu izmaksām te būtu līdzīgs risinājums jāpiemēro. Un nu, tās ir tikai rekomendācijas. Un te dažādi uzraudzības jautājumi līdz ar to atkrīt. Man šķiet, ka tas ir vairāk saistīts ar birokrātiju nekā ar atrisināšanu. Uh, Ja mums ir likums, ka katram ir vajadzīgs kons, tad to būtu ļoti, tad to būtu vieglāk īstenot. Tā kā, kā tautas pārstāvis, es gribētu uzdot jautājumu, vai tiešām pilsoņu interesēs ir nāk klajā tikai ar rekomendācijām, es domāju, ka būtu jāspēr solis tālāk. Un šeit tik tiešām ir nepieciešams likumdošanas priekšlikums no komisijas puses. Uh, Visbeidzot, jūs jau te pieminējāt priekšsādātāji Malkom. Ir daudz citas temat, ir daudz citi temati, par kuriem mēs Krakovā uzzinājām. Piemēram, ja cilvēkam ir pamatmaksāja konts, viņš nevar eh, bez jebkādiem ierobežojumiem veikt eh, pārskaitījums. Tā kā es domāju, ka ja mēs ņemam šo kontu par pamatu, uh, un aprakstam, kā ar šo kontu drīkst rīkoties, tad gal galā, nu, tas ir kaut kas vairāk nekā tikai rekomendācija ļaujiet cilvēkiem iegūt piekļuvu kontam. Paldies. Mr. Fox. Foksa kungs. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies Pelēkungam par uh, uzstāšanos komisijas vārdā. Viņa teiktais tiešām bija ļoti interesants. Par šo jautājumu manai grupai būs vēl uh, jāpārdomā, pirms mēs nonāksim pie kādiem secinājumiem. Es uh, piekrītu Gebhards kundzes sākumā teiktajam, ka tiešām grūti iedomāties, ka kāds varētu dzīvot mūsdienās bez bankas konta, maksājot par visu skaidrā naudā, un tomēr ir tik daudz cilvēku, kas tā arī dzīvo. Apvienotajā karalistē ir rīcības kodeks pieņēmts, un tas nozīmē, ka bankas nodrošina pamatmaksājumu kontus. Un apvienotajā karalistē galvenā motivācija bija ietaupīt naudu uh, pabalstu izmaksas procesā, un par to rūpējās valsts kase. Mani interesēja seš, sestais slaids Pelskunga prezentācijā, kur bija norādīts, ka ir nepieciešams rīkoties Eiropas Savienības līmenī, un šeit es saskatu tādu vājo vietu jūsu nostājā. Eh, šeit eh, rodas, eh, šeit ir runa par, par šķēršļiem personu brīvai kustībai pārobežām. Varbūt jūs zināt, ka ir iepriekš apmaksātas kredītkartes, kuras var izmantot ārzemēs, un jūs zināt, un varbūt ir 7% cilvēki, kuri nevēlas, lai viņiem būtu bankas konts, un ja viņi vēlas iepirkties internetā, viņi var izmantot iepriekš apmaksātas kreditkartes norēķiniem. Un apgalvot, ka šādu pamat norēķina kontu trūkums ir uh, liels šķērslis uh, brīvai ceļošanai, es domāju, ka tā tas nav. Es domāju, ka daudziem, daudz cilvēki strādā citā dalību valstī, un viņiem ir atrisināti jautājumi gan ar dzīves vietu, gan ar bankas kontu, un būtu tik, ir tikai neliels skaits tādu cilvēku, kuri uh, kuri dodas uz ārvalstīm bez jebkādiem darba, pie, darba piedāvājumiem, vienkārši cerot kaut ko atrast. Bet šī, šī, es varu piekrist, ka piekļuve pamatmaksājuma kontiem var būt problēma, bet vai tiešām tā ir tik milzīga problēma, ka tā būtu jārisina ap visā Eiropas Savienībā varbūt varētu ļaut dalību valstīm pašām rīkoties, kā tas, piemēram, ir izdarīts apvienotā karalistē, un tad mēs varētu konstatēt, ka viss ir atrisināts. Tātad, kā jau es teicu, mums ir vēl jāizvērtē viss šis jautājums mūsu grupā. Jūsu uzstāšanās bija interesanta, bet es gribētu brīdināt un atgādināt, ka komisijā un parlamentā mēs saskatām problēmas un mums kaut kas ir jārī, jādara. Un galu galā šis risinājums maksā dārgāk un rada daudz vairāk sarežģījumu un birokrātisko šķēršļu nekā tā problēma, ko mēs centāmies atrisināt. Un tādēļ es gribētu brīdināt visus priekšsādātāju kungs un teikt, ka mēs rūpīgi un uzmanīgi sekosim šo debašu norisei. Paldies, Foksa kungs, tieši tādēļ arī mēs runājam par ietekmes novērtēm, lai mēs varētu vispusīgi izvērtēt šo situāciju. Tagad De Jonga kungs un pēc tam došu vārdu arī citiem, tā skaitā Krovicman kunga. Paldies, priekšsādātāja kungs. Domāju, ka es iestāšos par tēzi, kas ir gludi, gluži pretēja Foksa kunga nostājai, un tas padarīs šo diskusiju varbūt dzīvāku. Es domāju, ka Eiropas Savienībai beidzot ir kaut kas konkrēti jādara uh, sabiedrības trūcīgāko cilvēku labās 7% mūsu līdzpilsoņu nav konta bankā. Un šeit ir runa arī par cīņu pret nabadzību. Ja mēs šodien, 2011. gadā, būtu sastādījuši vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, tad tajā noteikti būtu noteiktas arī tiesības uz uh, bankas kontu katram cilvēkam, jo pretējā gadījumā cilvēkiem ir apgrūtināta uh, darba ieguve un vispār dzīve. Šeit, es domāju, tā būtu izcila ideja šo uh, jautājumu risināt Eiropas līmenī, un šeit var minēt dažādus pamatojumus. Šeit ir runa gan par iekšējā tirgus darbību, gan par cilvēku cieņas aizstāvēšanu, gan arī vispār domājot par, par uh, iekšējā tirgus darbību. Ir daudz cilvēku bez uh, noteiktas adreses, ir bezpajumtnieku. Un šajā komisijas priekšlikumā ir teikts, ka ir jābūt pastāvīgai dzīves vietai. Ja jābūt oficiāli reģistrētam. Tātad šis priekšlikums atstāja novārtā šos cilvēkus, kam nav pastāvīgas dzīves vietas, un mums ir jādomā arī par bezpajumtniekiem, par cilvēkiem bez pastāvīgas dzīves vietas. Ir vēl viena iedzīvotāja grupa, ir analfabēti un arī gados veci cilvēki. Banku pasaulē arī daudz kas ir mainījies, ja atceros bērnību vai agru jaunību, eh, tad toreiz varēja doties uz banku vai uz pasta nodaļu un eh, lūgt eh, aizpildīt uh, veidlapu un visu nokārtot. Tagad ir viss sarežģīti, ir vajadzīgs internets, pinkods, dators, un tas uh, gados veciem cilvēkiem var izrādīties pārāk sarežģīti, vai arī cilvēkiem, kuriem ir uh, grūtības lasīt vai rakstīt. Līdz ar to mūsdienu dzīve tiešām ir kļuvusi daudz sarežģītāk. Arī par to nekas nav teikt šajā ieteikumā. Vai mēs nevarētu vienkāršot šo situāciju, vai mēs nevarētu pārredzēt vairāk iespējas cilvēciskam kontaktam. Bieži vien bankā vairs ne, nav nekādu cilvēcisku kontaktu, viss tiek darīts netieši ar datorstarpniecību elektroniski. Un ir arī tādi cilvēki, kuri uzskata, ka maksājot skaidrā naudā var ietaupīt naudu, nevis uh, visu veicot ar bankas starpniecību, jo arī ir jāmaksā par konta apkalpošanu. Man šķiet, ka komisijas priekšlikumā tomēr vēl ir vairākas vājās vietas. Tāpat arī konstatēju, ka ietekmes novērtējumā ir paredzēta iespēja, kas varbūt ir pat labāka, proti bankas konta atvēršana, kas neko nemaksā par velti, kas nodrošina pamatpakalpojums. Kādēļ komisija šo variantu neatbalstīja? Kādi bija tam iemesli? Kādēļ nevarētu paredzēt, ka bankas konta uzturēšanas izmaksas ir minimālas, nevis saprātīgas, kā tas tagad ir ierakstīts? Un Uh, ir ierosināts, ka ja ir uh, konts pārtērēts, tad to var bloķēt. Bet vai vienmēr tas tā būtu arī jādara? Jo tad pēc tam, ja konts tiek bloķēts, tiek aprēķināti milzīgi procenti, soda procenti. Vai komisija ir pārredzējusi iespēju, ka vienkārši nav iespējams kontu pārtērēt, ka šāda varbūtība tiek izslēgta. Komisārs mums norādīja, ka tas ir tikai tāds uh, pagaidu risinājums un ka pēc tam sekos citi risinājumi. Es gribētu zināt, kāds ir iecerētais grafiks. Liels paldies! Tagad Kroicman kungs uzstāsies, Rošfor kungs vēlas runāt, vai vēl kāds vēlas kaut ko teikt? Paldies, priekšsēdētāji. De Jongkungs jau labi domājas. Klausījos, ko viņš sācīja. Es domāju, ka būtu liels problēmas, jo, ja mēs rīkotos tā, kā viņš ieteikt. Uh, ja mēs runājam par pamatmaksājumu kontu izmaksām, tad ir jādomā, kas, kas to seks tad, kad mēs domājam par Eiropas slēmogu risinājumu, tad tam jābūt arī paceļamam tam. Un jāsaka, ka šobrīd tik tiešām ir diskriminācija. Un es domāju, ka ir jārod risinājumi. Tieši tāpat, te, ja mēs runājam par uh, maksājumu kontu, tad ir jāraugās, lai nebūtu nekādas diskriminācijas, tad, kad cilvēks dodas pie bankomāta un redz, ka viņš nevar izņemt naudu, bet tur pastāv kaut kāds limits un nevar izņemt tik daudz naudas. Es domāju, ka tie ir ārkārtīgi delikāti jautājumi, kas ir jārisina, un tieši tāpēc es arī gribēju lūgt vārdi. Mēs vēlamies spērt sojas uz priekšu un palīdzēt cilvēkiem, tad tomēr ir jādomā tieši par šādiem jautājumiem. Un tas man ienāca prātā, un ko vajadzētu tomēr ņemt vērā tad, ja mēs kaut ko tādu darām. Vācijā ja mums arī bija krājkases, kam bija šis te publiskais uzdevums, un pārējās bankas rīkojušās līdzīgi, tā kā ir šis, šie te bezmaksas konti. Uh, bet eh, mums Vācijā ir šādas krājkas, bet ir citas valsts, kurās vispār nav krājkašu, kur ir tikai komerciālās bankas, un tur, ja cilvēks atver kontu, tad ir jāreikinās arī ar izmaksām. Nu, varbūt daļa no izmaksām tiek sēktas, bet eh, otra daļa tomēr ir jāsadz cilvēkiem. Jo pretējā gadījumā jau nav nekādas jēgas ieviest kontu, ja kon, izmaksas ir tik augsts un konts netiek izmantots. Paldies. Merci, prezident. Euh, voudrais... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, nedomāju, ka mums vajadzētu centrēt diskusijas ap bezpajumtniekiem. Es nevēlos teikt to, ka šiem cilvēkiem ir pietiekami bieži pamatmaksājumu konts, bet par spīti tam ir arī tehniski risinājumi, kuri tika izmēģināti Francijā, piemēram, censties noteikt kādu e, adresi pie asociācijām, kas būtu piesaistīta asociācijām šiem cilvēkiem, bet nevajadzētu pilnībā uz to koncentrēties. Divas piezīmes. Pirmā ir tāda, ka šobrīd ir ļoti sarežģīta situācija, jo īpaši bankām. E, Un mēs jau zinām to, ka ir daudz Eiropas banku, kas ir nolēmušas arī izveidot dažādas ekonomikas plānus un kuras ir izņē, nolēmušas arī um, tā kā um, ziedot da, daļu um, savu klientu. Un um, tā ir arī HBC bankai. Katrā ziņā mums ir tāda situācija, ka mēs riskētu ar atsevišķām bankām, kuram kuras riskētu vēl vairāk iesaistot šādus cilvēkus, tajā pašā laikā izslēdzot rentablos klientus. Līdz ar to tas, šis jautājums ir sarežģīts. Otrā piezīme ir tāda, ka ir skaidrs, ka jā, mums ir jānonāk pie vispārēja pamatmaksājuma pakalpojuma, tajā pašā laikā ir nepieciešami arī izglītojoša sistēma, kā par banku kontiem, jo nav jēgas piešķirt banku kontus, ja no banku puses nav kādas sist noteikta sistēma šajā sakarā, jo labāk ir tā, ja konts tiek attiecīgā brīdī apstādināts, nekā pēc tam tiek piestādīti milzu rēķini, jo cilvēki vienkārši nav zinājuši par to, ka viņi var um, maksā 30-40 uh, eiro pa virsu šim kontam un ir nepieciešama um, iz, izglītība šajā jautājumā. Runājot par komisijas priekšlikumu, es domāju, ka tur ir uh, zināms rops starp to, uh, starp priekšlikumiem, kas man liktos pieņemami. Vismaz šajā pirmajā pārdomu brīdī, manuprāt, šim pamatko maksājuma kontam ir jābūt piesaistīta arī kartei. Tās tā nav visās dalību valstīs. Nevienmēr tiek piesaistīta karte šiem kontiem. Un pat, ja tas varbūt nav visbiežākais gadījums, vajadzētu būt arī iespējai pārrobežu maksājumu funkcijai. Jo kāpēc gan šiem cilvēkiem nebūtu uh, nepieciešamība kādreiz ir izmantot šos pakalpojumus pārrobežām. Runājot par cenām, es neesmu drošs, ka bezmaksas pakalpojums būtu vislabākais veids šajā gadījumā, vai ir jāsaglabā saprātīgs vai minimāls maksājums, es īsti nezinu šajā brīdī, bet līdzīgi kā mūsu vairāki kolēģi jau teica, es domāju, ka izmantojot rekomendācijas. Es domāju, ka turpmākajos e, mēnešos, ņemot vērā pašreizējo situāciju, es domāju, ka komisija un pats komisārs arī labi zina, ka pēc astoņiem mēnešiem mēs vēlreiz satiksimies e, saistībā ar direktīvas priekšlikumu. Es domāju, ka šis eh, termiņš ir vairāk saistīts ar situāciju un tagad arī nevajag izdarīt papildus piedienu bankām, ja zinot to, kādā situācijā tās atrodas. Šis jautājums tiks eh, atrisināts astoņu mēnešu laikā ar rekomendāciju, bet ja šī ir komisijas pozīcija, tad mm, mēs pēc astoņiem mēnešiem atkal tiksimies, un vai mums ir jāzaudē astoņi mēneši, tas ir jāizlemj. Tad es nezinu, vai ir tiešām vērtīgi izmantot šīs rekomendācijas. Paldies! Good. Um, thank you very much, all of you. Um, I'll bring Evelyn Gephardt in, in a second, perhaps just a... Liels paldies. Tagad uh, sāksim otro raundu, un pēc tam runāsim par uh, viesu abonēšanu. Tātad runājot par virzību uz priekšu, mēs varam ierosināt pieņemt direktīvu, bet dalību valstīm tas būtu jāatbalsta. Es negribētu tādēļ kavēt darbu pie šiem ieteikumiem. Es domāju, ka mēs tomēr spējam virzīties uz priekšu, izdarot politisku spiedienu. Viena lieta, kas tika pieminēts komisijas prezentācijā, uh, ir piemērs uh, par apvienoto karalisti, ka ir bankas, kurām uh, izmantojot šādus kontus, piesaist sev jaunus klientus un pat gūst peļņu. Tāpat nedrīkstam aizmirst par tehniskiem jautājumiem. Tiek izpētīt izplatās mobilā telefonija, bet, piemēram, Indijā un citās uh, Āzijas valstīs piekļuvu bankas kontām arī ir problēma, jo tur vispār nekādas infrastruktūras nepastāv. Šiem mērķiem tiek izmantoti mobīlie telefoni. Šeit mobilā telefona simkārte darbojas kā maksājuma karte, un tas tiešām būtu ļoti interesanti apsvērt iespēju apvienot banku termināli un uh, un maksājumu karti. Bet tomēr mums ir jāturas no pārāk stingru ieteikumu došanas. Uh, mums uh, ir tāds provizorisks uh, darba grafiks, mums ir sarunas ar ekonomisko un monetāro lietu komiteju, bet no šīs dienas diskusijas izriet, ka uh, Visi tie aspekti, par ko mēs runājām, mēs runājam vairāk ne tik daudz par potenciāliem riskiem kā par patērētājiem, bet tagad uh, uzsāksim otro diskusiju raundu. Paldies, Malkom. Es domāju, ka tas ir pareizi, ka mēs šajā jautājumā izstrādājam tādu ļoti skaidru tekstu, kurā galvenais būtu patērētāja aizsardzība un uh, īpaši piekļuvu pamat maksājumu kontam, lai iedzīvotāji sabiedrībā varētu virzīties uz priekšu un izmantot sabiedrībā pieejamos pakalpojumus. Un tāpēc es domāju, ka joprojām ir svarīgi un vienmēr būs svarīgi cīnīties par to, lai mēs būtu galvenā atbildīgā komiteja, un mēs nevaram pieņemt to, ka šis jautājums tiek skatīts tikai no finanšu aspektu viedokļa. Es domāju, ka tas būtu nepareizi. Es vēlreiz gribēju skaidri norādīt uz to, ka te jau galvenais nav piespiest cilvēkam atvērt bankas kontu. Ja cilvēks nevēlas atvērt bankā kontu, tad uh, viņam tas arī nav jādara. Šeit ir runa par piekļuvi kontam un par tiesībām uz piekļuvi kontam. Uh, tas nav viens un tas pats, bet dažu kolēģi izteikumos varēja dzirdēt to, it kā šajā, būtu virzība šajā virzienā. Es nedomāju, ka mums vajadzētu piespiest cilvēkus atvērt kontu bankā. Ja kāds grib visu darījumus kārtot skaidrā naudā, nu tad lūdzu, tā ir viņa darīšana. Es piekrītu arī tiem, kas saka, ka te ir runa ne tikai par vienu cilvēku grupu, ka būtu viņus jāliek tā kā uzmanības centrā, vai nu trūcīgie vai bezdarbnieki. Ir daudz citas uh, cilvēku grupas, kurām arī ir problēmas. Mēs te dažas jau pieminējām, piemēram, studenti, kas mācās kādā citā valstī, un tur viņiem ir nepieciešams konts bankā. Uh, vecāku gada gājumu cilvēki, kas eh, pārcēs uz dzīvi citā valstī, vai, nu, kādi ir, ir dažādas iespējas, dažādas situācijas, kur šīs problēmas var rasties, un vajadzētu koncentrēties uz to, lai mēs iekļautu visu šos cilvēkus un šīs situācijas. Es domāju, ka visi tie tehniskie jautājumi, par ko tiek runāts, ir jāapskata detalizētāk, ko nozīmē īsti pamatmaksājuma konts, vai tas nozīmē, ka te var pārtērēt šo kontu vai nē, kāda veida maksājuma kārtas te būtu jāpiesaist, piemēram, priekšapmaksas, kredītkartes, un kā tas sasaistās ar citām tēmām. Uh, Vēl ko man liekas tas, ko tu pieminēji pašās beigās ar šīm te maksāšanas iespējām ar mobilā tāruņa starpniecību, kad kaut ko tādu varētu ieviest. Es domāju, ka tas attiecas uz cilvēkiem, kuriem eh, jau ir piekļuvu kontam. Es nedomāju, ka tā ir tā problēma, kuras mums būtu jārisina. Te ir daudz cits neatrisināts problēmas. Mēs nevaram tagad interpretēt pārāk daudz, pārāk plašu problēmu loku, jo Ja mēs tā rīkosimies, tad mums būs turpmāk vēl vairāk problēmu. Tomēr vajadzētu ierobežot to apskatāmo problēmu loku. Un galvenais ir tas, ka tik tiešām jādod cilvēkam piekļūt tādam kontam, kur viņš var veikt maksājumus, tā skaitā pārobežu maksājumus. Mm, šim pamatmaksājuma kontam ir jābūt arī samaksājumam, tādam, ko visi var atļauties, tam būtu jābūt bezmaksas kontam, jo tas tiek uzskatīts par uh, pamata pakalpojumu. Un tāpat mums ir jārūpējas par to, lai šīs tiesības būtu tādas spēkā esošas tiesības, kas tiek īstenotas. Un šajā ziņā es tev, Malkom, nepiekrītu. Uh, ar te nepietiek tikai ar Eiropas komisijas rekomendācijām, un to apliecināja arī šīs dienas diskusija. Mēs netiksim tālāk uz priekšu. Pēc deviņiem mēnešiem jau, priekš, jo rekomendācijas paliek rekomendācijas, un mēs zinām, ka ir arī tādas direktīvas, kas bieži vien nacionālajā likumdošanā netiek transponēts, vai arī, teiksim, tiek transponēts, bet nepilnībā transponēts. Tā kā Kā tad būtu ar rekomendācijām? Es domāju, ka ja mēs tik tiešām paliekam tikai pie šīm rekomendācijām, tad nu, mums nemaz nav vērts strādāt tādēļ, ka tas vienalga neko nedos. Un tāpēc es tomēr gribētu ierosināt, padomāt par to, vai jāpaliek pie rekomendācijām, vai tomēr jāizstrādā direktīvu pat ja mēs zinām, ka tas nebūs vienkārši, bet nu, laika gaitā jau mēs to redzēsim. Kalendāro grafiku es jums tagad nedošu malkom, tādēļ, ka mums vēl ir jāvienojas ar otru komiteju, kā mēs sadarbosimies, un es gribētu arī izstrādāt pati savu kalendāro grafiku. Nākamajā sanāksmēs līdz ar to varēšu nākt klājā ar attiecīgu priekšlikumu šajā sakarībā. Paldies! Um, um, Paldies, Evelīna! Jā, jums taisnība, mums tiešām ir jāpadomā par um, monetāro lietu komiteju, jāparunā ar monetāro lietu komiteju, kā rīkoties, jo priekšlikuma izstrāde tiešām būtu ilgāks eh, darbs. Nu, redzēsim, tad, kad būs debats sākušās. Labi, paldies jums visiem, īpaši paldies komisijai par prezentāciju. Un eh, mēs ar prieku gaidīsim jūs atkal tad, kad būs kaut kas jauns. Un tagad ievērsīsimies vēl kādam ļoti būtiskam jautājumam, kas skar mūsu patērētājus. Mums bija ļoti veiksmīgs iekšējā tirgus fórums Krakovā, un eh, mēs runājam arī par viesapanēšanas jautājumiem. Mēs esam parādā Tūnas kundzei, kur ļoti labi pastrādāja saistībā ar jauniem, gados jauniem patērētājiem, kas viesapanēšanu izmanto ļoti plaši. Mums vakardien no rīt bija arī ļoti interesantas sarunas Krakaus centrā par šo jautājumu. Mēs tā kā jau esam sākuši sarunas ar Korvals kundzi, mūsu referentu, kurš gan šodien nav klāt. Es īpaši gribētu sveikt mūsu vidū Eiropas regulāto, elektronisko komunikāciju regulātoru organizācijas priekšsēdētāju. Uh, Tātad Berek priekšsēdētāju. Berek izveide tika izveidots arī pateicoties šim parlamentam saistībā ar telekomunikāciju pakotni. Tie, kas atceras, zinās, ka toreiz komisija ierosināja tādu centralizētāku regulātoru izveidot, bet parlaments nolēma, ka būtu piemērotāk, ja koordināciju un, un koordinācija būtu labāka, ja tas tiktu darīts eh, regulatoriem strādājot kopā, un tādējādi tika izveidot šī jaunā iestāde. Šī iemesla dēļ mēs, kā komiteja, uzskatījām, ka ir svarīgi uzklausīt ne tikai komisijas ietekmes novērtējumu par šo te priekšlikumu, kas jau ir saņemts, ja jūs pareizi atcerties, bet tāpat uzaicināt Berek pārstāvi uzstāties mūsu priekšā, jo viņiem ir uzdot šis te uzdevums īstenot koordināciju un sniegt padoms par jaunu likumdošanu. Un tāpēc es gribētu dot Krisam Fonteinam vārdu. Viņš ir pirmoreiz ieradies mūsu komitejā un uh, mums komiteja ļoti strādā pie patērētājiem, jaut, patērētājiem svarīgiem jautājumiem. Un es domāju, ka Fonteina kungu teiktais mums noteikti palīdzēs strādāt pie priekšlikumiem. Uh, kuriem esam ķērušies. Fonteina kunga biogrāfija jums ir izdalīta, tad tālāk. Actually... Ziņojums ir izplatīts jums visiem. Kreutzmann kungs šobrīd arī nodarbojas ar viesabunēšanas izmantošanu, bet droši vien, ka viņš arī uh, Vēlāk runās Rūlas kundze izteiksies, es ECR eh, e grupas vārdā runāšu, jo kolēģis nav ieradies. Un varbūt, ka Diona kungs arī vēlas runāt. Nu, tad bez liekiem ievadvārtiem došu vārdu Fonteina kungam, lai viņš nāk klē ar savu priekšlikumu lūdzu. Are... Uh, Liels paldies, priekšsēdētāji. Tiešām prieks dzirdēt, ka esma, esam atbalstītāju vidū šajā sanāksmē. Jūsu komitejā jūs varbūt jau zināt, ka esmu uzstājies arī ITRE komitejā. Man sēž blakus Džifs Niblens no OFCOM, kurš ir arī liels eksperts viesu abonēšanas jautājumos, un viņš droši vien atbildēs uz dažiem jūsu jautājumiem. Uh, manā prezentācija ITRA komitejā ir uh, aktuāla arī šai komitejai, un es uh, ceru, ka tas jūs pārāk negarlaikos, ja dažos jautājumos es atkārtošu jau iepriekš teikto. Jums varbūt uh, interesēs arī video materiāls par. Uh, manu uzstāšanos un par Berēku pirmo darba pieredzi. Mēs esam arī ieinteresēti uzklausīt jūsu viedokļus un tos izmantot mūsu turpmākajā darbā. Uh, mūsu priekšgājai ERG darbs bija uh, šīs regulēšanas process, un arī mums tas joprojām veido lielu mūsu darba apjomu. Mēs sadarbojamies arī ar citām Eiropas Savienības institūcijām, galvenokārt ar komisiju, bet mums liekas prieks sadarboties arī ar parlamentu un padomi. Līdz šim, ko mēs esam paveikuši pagājušā gada decembrī, mēs esam uh, probu, pro, publicējuši ieteikums komisijai par viesabonēšanas regulējumu, detalizētākus ieteikumus publicējuši februārī un augusta beigās esam veikuši, publiskojuši komisijas priekšlikuhnisko analīzi un ceram, ka tas palīdzēs šo jautājumu padarīt skaidrāku. Mēs vēlamies iedziļināties faktos un ekonomiskajos apsvērumos, turpinot uh, darbu un sarunas. Es gribētu tagad jūs informēt par šīs analīzes galvenajiem punktiem un konstatējumiem un ceram, ka tas uh, pozitīvi ietekmēs uh, iekšējā tirgus attīstību, arī viesabonēšanas jomā. Šeit ir runa par, uh, par 2022. gadu, par turpmākajiem desmit gadiem uh, šajā tirgus sektorā. Berek atbalsta komisijas viedokli, nodrošināt cenu pazemināšanos, lielāku caurskatāmību un veicināt ilgtspējīgu konkurenci šajā tirgu, veidojot vienu digitālo pakalpojumu tirgu. Pēdējo 5-6 gadu laikā esam konstatējuši, ka uh, viesabonēšanas regulējums ir devis uh, taustāmu labumu patērētājiem. Tas nozīmē, ka ir samazinājušās izmaksas un telefona rēķini. Bet uh, plaisa starp cenām un izmaksām ir joprojām liela. Mēs uzskatām, ka regulējums attiecībā uz vies abonēšanu būs vēl nepieciešams zināmu laiku arī nākotnē. Komisija uzskata, ka tirgus uh, dalībnieki vieni paši nespēs nodrošināt sapā, saprātīgas cenas patērētājiem, un tādēļ būs nepieciešams īstenot regulējumu šai jomā, nosakot maksimālās cenas citas starp. Mēs piekrītam komisijai, ka cenu ierobežojumi var būt uh, kādreiz arī nebūs nepieciešams un tās uh, cenas pietuvies, pietuvosies uh, reālām izmaksām un vietējo sarunu izmaksām. Komisija cer, ka šīs viesabunēšanas uh, izmaksas tuvināsies vietējām cenām līdz 2015. gadam. Un uh, iespējams būs iespējams piedāvāt patērētājiem vienoto Eiropas tarifu uh, tātad cenām par viesabonēšanu, SMS un datu pārādīšanu vajadzētu šīm cenām tuvināties uh, Uh, vietējiem cenu līmenim. Mēs uh, apsveicam priekšlikumu uh, noteikt maksimālos cenas ierobežojumus uh, datu pārēdē viesabonēšanas režīmā. Uh, ir zināmas pozitīvas ietekmes, bet šīs cenas dažviet Eiropas Savienībā saglabājas nepamatoti augstas. Šādi ierobežojumi novērstu to, ka tiek noteikts nesamērīgi augstas cenas un tai pašā laikā šeit nebūtu negatīvas ietekmes uz nozari. Uh, pieaug datu pārraides apjoms un citas alternatīvas tādas kā Wi-Fi rada zināmu konkurences spiedienu. Tomēr cenu ierobežojumi maz ko dos tiem lietotājiem, kas lielā apjomā izmanto šādus pakalpojumus un īpaši viedu telefonu izmantotājiem. Tādēļ ir jādomā par jauniem tarifiem, lai neizrādītos tā, ka datu pārraides viesabonēšana vieta telefonu īpašniekiem ārvalstīs kļūst nepieejama augsto cenu dēļ. Mēs ceram, ka operatori domās arī par šī tirgus sektora uh, interešu nodrošināšanu bet par to runāsim varbūt nedaudz vēlāk. Ja mēs tagad pievēršamies komisijas ierotinātajiem struktūras risinājumiem, protams, neviens nevēlas iekšējā tirgus cenu regulējumu pastāvīgu uh, lai novērstu cenu ierobežojumus, ir jāmeklē struktūrāli risinājumi, kas ra, uh, labotu tirgus darbības trūkumus un radīt tādu situāciju, ka cenu regulējumu ir iespējams atcelt. Jautājums tikai, kad tas būs iespējams. Mums ir nepieciešams tāds risinājums, ko var ātri ieviest, jo pretējā gadījumā mēs varēsim, varam nokavēt uh, to izdevību, kas uh, mums pavērs šobrīd. Kā jau es norādīju, zemā, zemākas uh, spiest abonēšanas neto izmaksas varētu radīt uh, iespēju veidot vienoto Eiropas uh, tarifu. Mēs, kā uh, Bereka pārstāvji, uzskatām, ka pagaidām vēl nav izdomāts tāds veiksmīgs struktūrāls risinājums. Mūsuprāt, tas būtu tāds risinājums, kas nāktu par labu gan uh, konkurences veidošanai, gan uh, par labu patērētāju interesēm un kas būtu uh, tehniski uh, īstenojams. Visi līdz šim neierosinājumi, diemžēl, neatbilst nepieciešamām prasībām. Šeit varētu runāt arī par to, ka ir iespēja nodalīt uh, to operātoru, no kurā tiek pirkti vietējos pakalpojumi un viesabonēšanas pakalpojumi. Tas šobrīd par uh, šādu risinājumu tiek runāts plaši. Šeit tiešām ir dažas priekšrocības saskatāmas, bet ne, neesam pārliecināti par to, vai ieguvumi būs atbilstoši. Komisija ierosina arī citus pasākumus, vairumtirzniecības cenu pazemināšanu tuvinotās izmaksām vai arī par konkurences veicināšanu vidējā termiņā, tāpat uh, rosinot eksistējošiem operatoriem piedāvāt pievilcīgākas viesabonēšanas cenas vai arī pavērt tirgus jauniem operatoriem viesabonēšanas jomā un veidot virtuālos viesabonēšanas uh, operators, kas darbojas elektroniskā vidē. Bet šeit ir jāizvērtē, kāds uh, varētu būt papildus ieguvums salīdzinot ar iepriekš aprakstītajiem eh, risinājumiem. Bet šeit nedrīkstam aizmirst arī ievērojamās izveidošanas un darbības izmaksas. Nedrīkstam aizmirst arī, ka pakalpojumu nodalīšanas jomā uh, tiek uh, ierosināti jauni risinājumi, kas varētu vēl parasties, un tādēļ ir jāturpina diskusija nozares uh, operātoru vidū, lai rastu jaunus risinājumus un varbūt arī tādu risinājumu, kas aptver dažādus priekšlikumus. Tādēļ mēs uh, Berek aicinām uh, lēmumu par nodalīšanu pieņemt tikai tad, kad būs skaidrs, ka risinājums piedāvā tiešām taustāmus ieguvumus uh, patērētājiem un ka šis uh, risinājums ir uh, ekonomiski pamatots un ātri ieviešams. Un tāpat ir nepieciešams arī, uh, lai to atbalstītu tirgus dalībnieku kritiskā māsā, lai tas arī būtu ekonomiski dzīvot spējīgs. Šo, uh, ja šādi risinājumi nebūs ekonomiski pamatot, tad tie nenāks par labu arī patērētāju interesēm. Mēs esam gatavi turpināt šīs diskusijas gan ar komisijas pārstāvjiem, gan arī ar nozars pārstāvjiem. Minēto iemeslu dēļ, dāmas un kungi, mūsu nostāja ir piesardzīgāka nekā komisija attiecībā uz uh, viesabunēšanas vietējo sarunu mm, pakalpojumu nodalīšanu. Sarunu procesā par pašreizējo regulējumu. Arī deputāti daudz izteicās par to, ka nepieciešams atcelt cenu ierobežojumus, bet mēs atzīstam, ka šobrīd vēl ir pāragri to darīt, un mēs negribam uzņemties nekādu risku attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzībām. Ja mēs saglabājam šos cenu ierobežojumus turpmāko pāris gadu laikā, tad mums ir jādiskutē par šo cenu ierobežojumu līmeni. Un uh, būtu neizdevīgi noteikti tik uh, zemus cenu līmeņus, ka tie padarītu tirgu nepievilcīgu jaunu tirgu dalībnieku ienākšanai, un tas patiesībā nebūtu patērētāji interesēs. Tādēļ šeit ir grūti panākt līdzsvaru, mums nav nekādu matemātisku formulu, kā to izdarīt. Tomēr Bereg uz ierostina šo līdzsvaru panākt citu citādi, paredzot zemākas uh, cenu griestus no 2004. gada. Tas nozīmē, ka šī uh, peļņas uh, robeža 200% ļautu uh, tirgu ienākt jauniem patērētājiem un patērētājiem būtu arī nodrošināts augstāks aizsardzības līmenis. Runājot par ilgtermiņu un uh, regulas projektu, tas, ka komisija ierosina stratēģiju pārskatīt 2015. gadā, šim izvērtējumam jābūt pamatīgam vairākās jomās. Pirmkārt, jāizvērtē, kādā mērā tirgus spēki spēj ietekmēt cenas visa veida patērētājiem, ne, ne tikai tiem, kas bieži brauc uz ārzemēm. Otrkārt, prognozes par cenu attīstību ir grūti prognozēt cenas desmit gadus uz priekšu, tīpaši tādā jomā, kā mobilā telefonija un datu pārraide. Tas būtu jādara uh, divus, trīs gadus uz priekšu. Tāpat uh, vajadzība pret uh, cenu griestu noteikšanas un to līmenis ir jāizvērtē un uh, saiknes starp vietējo sarunu cenām un viesabonēšanas cenām. Un uh, Noslēgumā gribu pievērsties jautājumam, kas gan varbūt tā neparādās komisijas paziņojumā, bet kas mums šķiet svarīgs. Mēs uzskatām, ka tas arī būtu jāiekļauj šajā dokumentā. Mēs uzskatām, ka 2010. gada pasākumi par to, ka ir iespēja izvēlēties datu pārraides operatoru būtu jāattiecina arī uz teritorijām ārpus Eiropas Savienības. Protams, ir dzirdēt šausmu stāsti par to, ka uh, cilvēki atbrauc no atvaļinājuma un saņem vairāk tūkstošus eiro lielus rēķinus bet uh, ir dzirdēts, ka šie rēķini par pakalpojumu, kas saņemta ārpus Eiropas, ir krietni augstāki. Daži operatori šos pasākums īsteno brīvprātīgi, un mēs uzskatām, ka tas tikai veicinātu ceļošanu un Eh, tas būtu attiecināms uz pakalpojumiem, ko Eiropā darbojošās kompānijas sniedz uh, pilsoņiem, uh, kas dzīvo Eiropā. Noslēgumā gribu teikt, ka šis priekšlikums ir interesants un gan Eiropas komisijai, gan Berek ir svarīgas visas uh, visu patērētāju intereses, un mēs vēlamies, lai šie uh, priekšlikumi tiktu padarīti stingrāki, lai tiktu rasti struktūrāli risinājumi, kas veicinātu konkurence arī startautiskā līmenī un kopā ar komisiju uh, šīs nozars pārstāvjiem un citām interesētām pusēm esam gatavi sadarboties. Pirms uh, ir rasts uh, struktūrāls risinājums, kas nodrošina labāku pakalpojumu pieejamību un zemākas cenas, ir attaisnojams risinājums, ka tiek saglabāts cenu ierobežojums. Un Berek ir gatavs uh, sniegt jebkuru tehnisko atbalstu, kas nepieciešams sarunu turpināšanai. Paldies! Well, thank you very much indeed. Lielas paldies! par jūs ļoti skaidro un saprotamo prezentāciju. Tagad jūs redzat, kāpēc bija būtiski jūs uzaicināt. Protams, jūs esat arī Nīderlandes regulātora priekšsēdētājs, ne tikai Bereka priekšsēdētājs. Mums, mūsu rīcībā ir apmēram pusstundi jautājumu uzdošanai, tie ir arī komisijas pārstāvji. Rabah kungs, kurš šorīt mūs iepazīstināja ar komisijas ietekmes novērtējumu, tā kā ja viņš vēlas, varbūt viņš arī varētu komentēt vai kaut ko pie, pie, piebilst. Es domāju, ka mūs ļoti ieinteresē jūsu pēdējais priekšlikums par uh, viesapunēšanas cenu ierobežojumiem ārpus Eiropas Savienībā, tādēļ, ka īpaši saistībā ar datu pārsūtīšanu Mēs IMCO komitejā arī esam runājuši par šo jautājumu. Tāpat par um, tādiem aspektiem kā informatīvajām īziņām patērētājiem, tad, kad viņi atrodas ārpus savas valsts. Protams, te ir jārunā arī par dažādiem jauniem tehniskajiem um, jautājumiem, bet droši vien, ka arī par to komentāru izskanēs. Vispirms došu vārdu Toņas kundzei, referents Korhaus kundzes vārdā, lūdzu. Paldies! Atsmirklīti. Korhols kundze par nožēlu, par nožēlu nevarēja ierasties šeit, jo viņai ir citi uzdevumi, un viņai šodien obligāti jāatrodas Somijā saskaņā ar agrāk vienošanos. Bet viņa ir uh, nodevusi man savus pierakstus, un viņa saka, ka iesapunēšana ir ļoti būtisks un interesants jautājums, kas skar Eiropas patērētājus un uzņēmējus. Analīze apliecina to, ka iepriekšējais regulējums par viesabonēšanu ir eh, nesis ļoti būtisku lāpumu, taču tirgus eh, izmaiņas nav bijušas tik būtiskas, un līdz ar to tāds ilgstošs risinājums viesabonēšanas jomā vēl nav panākts. Runājot par vietālruņiem un uh, Jāsaka, ka šīs biznesa segments ļoti ātri aug, un līdz ar to mums ir ātri jārīkojas, lai radītu tādu ietvaru, kur konkurences ietvaros cenas viesabunēšanai sārūktu. Mēs esam debatējuši par šo jautājumu Eiropas parlamentā, bet Korhos kundze vēlas atgādināt, ka nepieciešams pabeigt šo darbu relatīvi īsā laikā, un uh, pirmajā lasīmā būtu ļoti labi, ja risinājums tik, vienošanās tik panākt pirmajā lasīmā. Un tad es gribētu uzdot dažus jautājumus. Priekšlikumi, protams, ir ļoti interesanti, bet pirmkārt. Uh, datu, eh, datu pārsūtīšanas viesabonēšanas eh, mazumtirdzniecības cenas joprojām ir augstas salīdzinājumā ar eh, vairumtirdzniecības cenām. Nacionālajā tirgu šī starpība ir 30 līdz 40 procenti un ir pietiekami liela ma konkurēšanas manevrēšanas iespēja, konkurētas manevrēšanas iespēja. Es domāju, ka mums būtu jābūt ļoti uh, piesardzīgiem atceļot šos te cenu ierobežojumus un ir nepieciešams ilgāks laiks, lai redzētu, kā tirgus uz šādu rīcību rēģētu. Es domāju, ka šis solis būtu pāragrs šobrīd. Vēl ir nepieciešams politisks vēstījums, lai paziņotu iedzīvotājiem Eiropas pilsoņiem, ka tad, kad viņi ceļo, mācās, studē kaut kur ārzemēs, uh, ka viņa nemaksās daudz vairāk nekā to cenu, ko viņa maksā par šiem pakalpojumiem mājās. Galvenais vēstījums būtu nevis tas, ka telefona izmantošana, interneta izmantošana, SMS izmantošanai būtu jābūt ārkārtīgi lētai, bet gan tam, ka šī cenu starpība nebūs daudz lielāka tikai tāpēc vien, ka viņi ir šķērsojuši robežu, robežu, kas realtātē jau vairs nemaz nepastāv. Un tāpēc šāds eh, atsaistīšanas pasākums, kā struktūrāls pasākums, manuprāt, nav pilnīgi apmierinošs, bet varbūt, ka mums būtu jāpapēt arī citas politiskās iespējas, piemēram, uh, viesabunēšana tāda pat kā mājās. Tas nozīmētu to, ka viesabunēšana nozīmē to, ka tiek maksāts mājas tarifs plus neliels izmaksas, kas ir saistīts tieši ar tehniskajiem aspektiem. Tas ir viens no digitālās darba kārtības mērķiem, nu varbūt Eiropas parlamenta darbinieki, politikas darbinieki varētu sagatavot pētījumu par to, kā šāds risinājums ietekmētu tirgu, jo ietekmes novērtējumā tas tika aprakstīts tā ļoti īsi un virspusēji. Es neatradu, ka tur būtu kaut kāds ļoti nopietns pētījums, nu varbūt puslapus bija veltīts šiem jautājumam, tādai opcijai lai gan uh, atsaistīšana ļoti pamatīgi tika izskaidrota un gari un plaši par to bija rakstīts. Līdz ar to man būtu tāds jautājums, kāda ir Berek attieksme pret šo te, pret šo te versiju Roam Like at Home, tātad viesabunēšana kā mājās ar mājas tarifiem. Paldies! Uh, Es nezinu, vai kāds no sociālistu un demokrātu puses vēlas izteikties, bet tagad Kroisman kungam došu vārdu, un viņš vairs nerunā pa telefonu. Paldies! Es gribētu pievienoties tam, ko tikko sacīja man kolēģe. Man ir teikts, ka nav tik vienkārši radīt tehniskos priekšnosacījumus, lai uh, mobilo tālruni, lai ar mobilo tālruni varētu runāt no cita, no sveša tīkla, vienlaikus samazinot izmaksas viesabonēšanai. Nu, bet tā tomēr ir alternatīva, ja, teiksim, ievies tādu principu, ka ņēm tās izmaksas, kas radas un uh, kas rodas un tās pievieno klāt tam uh, mājas tarifam. Uh, Nu, man ir jautājums. Jūs arī kritiski izteicāties savā priekšlasījumā, sakot, ka tas nav nemaz tik vienkārši te no tehniskā viedokļa. Bet jautājums ir tāds, nu ja to nevar izdarīt tādā īsā laika posmā, ja ir nepieciešama 2-3 gadi, lai to īstenot, vai ir kaut kāds alternatīvas, par to būtu jādiskutē. Un ja ir alternatīvas, tad varbūt, ka jārunā tieši par šīm alternatīvām. Uh, Un jāpasaka, teiksim, mērķis ir tāds, lai pēc iespējas nu, tieši saistībā ar datu pārēdi, jo te jau nav runa tikai par uh, runāšanu, par telefonu sarunām, bet arī par internetu izmantošanu. Un bieži vien ir tā, ka te sanāk datu apjoms diezgan liels un uh, tādējādi rotas problēmas ar šiem ārkārtīgi lieliem rēķini, rēķiniem. Es domāju, par to būtu jādebatē. Paldies. Thank you very much. Um... Paldies. Engstrom kungs, lūdzu. Thank you. Uh... Paldies. Pirmkārt, es gribētu pamatā piekrist iepriekšējiem trim runātājiem. Es arī domāju, ka jā, mums ir nepieciešams tirgus regulējums, jo tirgus bez regulējuma nestrādās. Tas ir ļoti būtiski iekšējā tirgu, bet es nedaudz šaubos par šiem struktūrālajiem pasākumiem. Man tie šķiet diezgan sarežģīti un arī dārgi, bet nu labi. Man te ir nelielas šaubas, bet es domāju, ka pats būtiskākais ir cēnu ierobežojumi, un tīpaši attiecībā uz vairumtirdzniecības cēnu. Uh, kas eh, dod iespēju jauniem operatoriem ienākt tirgū. Man šķiet, ka tas ir būtiski. Nu, bet eh, vajadzētu arī ierobežot mazumtirdzniecības cenas, lai šie, šo labumu izjust arī patērētāji. Mums bija viedokļa apmaiņa par šo jautājumu kaut kad agrāk jau komitejas ietvaros, Nu, tā kā es esmu zviedrs, tad man ir draugi, kas uh, strādā lielās telekomunikācija kompānijās, un uh, ražošanas izmaksas vienam gigabaitam, nu, tas ir pirmais, par ko es gribētu runāt. Nerunāsim par megabaitiem, jo ir pārāk daudz nuļu aiz, aiz eh, punkta, aiz komata, un es to īsti nesaprotu. Tipisks uh, vietālruņa izmantotais izmanto apmēram pusi gigabaitu Nu, tā, tas, tas, ko es gribēju teikt, tātad šīs te ražošanas izmaksas ir mazāks par vienu eiro, mazāks par vienu ASV dolāru par šo te pārnesi. Tā kā, ja mēs šo cenu ierobežojam uz, piemēram, desmit e, eiro par vienu gigabaitu, tad es domāju, ka tā jau tāda ļoti laba robeža un labs iemesls investēt. Un tāpēc es domāju, ka šajā regulējumā vajadzētu radīt tādu patiesu reāli iekšējo tirgu, kad cilvēki varētu lietot savus vietāluruņus, nedomājot par to, vai viņi var atļauties to vai ne, ceļojot no vienas Eiropas valsts uz otru. Tā kā galvenais būtu panākt to, ka telekomunikācija operatori iegulda līdzekļus jaunas infrastruktūras izveidē. Bet es domāju, ka, ja šīs te ražošanas izmaksas būtu 10 eiro, tā kā tas būtu tāds ļoti reāls skaitlis. Nu, vai varbūt 20 eiro, un par to vienmēr var diskutēt. Mans jautājums būtu tāds, kā jūs komentētu šos datu, viesa, datu viesabinēšanas tarifs. Pirms es dodu vārdu citiem Es gribētu pateikt savas grupas vārdā dažus vārdus. Pirmkārt, es gribētu paturpināt to punktu, par kur jūs runājat pašās beigās, par risinājumu, kas palīdzētu patērētājiem, kas izmanto viesabonēšanu ārpus Eiropas Savienības. Vairāk kolēģi to nekomentē, bet es gribētu teikt, ka tas tik tiešām ir kaut kas tāds, kas mums būtu jāierosina no mūsu komitejas puses. Es domāju, ka tas būtu tāds ļoti, ļoti. Uh, būtisks labums patērētājiem. Un pārējot pie vispārīgajiem jautājumiem, ko jūs izvirzījāt, es gribētu sacīt, ka es piekrītu jūs izvēlētajai pieejai, jo struktūrālie pasākumi nav tikuši pienācīgi izanalizēti un attīstīti kā to vajadzēja darīt, un tāpēc būtu nepieciešams vēl papildus laiks. Tā kā mūsu uzdevums būtu domāt par šīm te tehnoloģijām un vajadzētu pagarināt šo te cēnu ierobežojumu laiku. Un jūs esat ļoti pietuvināts tirgumu, un tāpēc es domāju, jūsu priekšlikumu, kas dažos gadījumos dod operatoriem nu, tādas mazākas manevrēšanas iespējas, mm, liek mums jūs atbalstīt. Un es domāju, ka mans viedoklis atbilst parlamentu kopējai nostājai. Runāju par datiem un ar to, tiem saistītajām problēmām. Interesanti ir tas, ka šobrīd ir eh, dažādi ar datu pārnes saistīti plāni, kas sāks Eiropā un kas tiešām izskatas pievilcīgi cilvēkiem. Es zinu, ka daži man kolēģi jau šāds pakalpojums pērk. Tā kā tā, tie ir tādi tā kā visa Eiropas uh, datu pakalpojumi. Tas attiec vairāk uz cilvēkiem, kuriem ir vairāk nekā viena ierīce, pie, nu, piemēram, iPad un vēl kā cita ierīce. Un es domāju, ka jebkurā gadījumā šādas tehnoloģijas aizvien izvirzīsies. Tā jo šīs te tehnoloģijas attīstīsies un iekaros tirgu. Otrakārt ir jāatceras, ka daudziem cilvēkiem gribētos, lai būtu datu mm, pārsūtīšanas mm, programma par kaut kādu noteiktu cenu. Tā kā, manuprāt, mums būtu jāraugās, lai regulējums neliektu operatoriem piedāvāt patērētājiem tādus inovatīvus risinājumus. Tas nav mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums ir veicināt konkurenci, raudzīties, lai eh, līdz brīdim, kad ir tādi pastāvīgi risinājumi, būtu spēkā šie cēni ierobežojumi. Es piekrītu jums attiecībā uz piesardzību pret šo te duālo risinājumu. Uh, Bet es domāju, ka obligātā vairumtirdzniecības piekļuve attaisnosies un. Un ir jau iedīgļi, kas par to liecina. Jūsu dokumentā ir daudz interesants idejas par to, ka cilvēkiem varētu piedāvāt iespēju pirkt piekļuvi Wi-Fi centriem un teiksim, cilvēks varētu ielogoties internetā un maksāt par piekļuvu. Tā kā, nu, risinājumi, kas jums ir pieminēti, tie nav vienīgie risinājumi, un tāpēc mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, negribam, ne, nevaram, nedrīkstam būt norādoši. Un visbeidzot, es domāju, ka ar šo te viesapnēšanas pakotni mēs salāgojam ieinteresēto pušu vajadzības un tā, lai mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji saprast, ka ir nepieciešams struktūrāls risinājums. Viņi zina, ka tas būs pārējais periods un nav nepieciešams par to strīdēties. Un tāpēc mums ir svarīgi raudzīties uz uh, daudziem citiem aspektiem, piemēram, par informāciju patērētājiem, tad, kad viņi ierodas citās valstīs par datu izmantošanu vai uh, vai šī informācija ir skaidra, vai tā darbojas, vai nepieciešama kāda cita informācija no operatoriem, patērētājiem, lai šī patērētāji nu, kļūtu par tādu kā nu, par galveno, kam pievērst uzmanību. Tas arī viss no manas puses, un tagad vai kāds vēl vēlas izteikties Gebhards kundze, un pēc tam pārējie kolēģi. Jūs esat ēnu referenti? neuz, ne, nedēļu jums vārdu, nu, bet varbūt Gebhards kundzei vispirms dosim vārdu un pēc tam jums lūdzu. Evelīna. Eh, dankeschön. Jā, paldies. Daudz, kas jau izskanēja, un es nevēlos atkārtoties. Gribēju pajautāt par divām lietām. Šīs virtuālās struktūras, kuras jūs pieminējāt, es gribētu pajautāt, precizēt. Malkoms te tikko arī par to jautāja. Man vienmēr ir grūtības, tad, kad mēs atstājam reālo ekonomiku. Mēs jau pagājušajā gadā runājam par finanšu tirgiem, redzējām, ko tas nozīmē. Un tad tiešām ir jādomā, kas tad īsti ar to ir domāts, kā tas viss darbosies. Varbūt jūs mums varētu precizēt, skaidrāk paskaidrot, kā jūs domājāt, Kā tad būt ar to vairumtirdzniecības iepirkumu pārobežu situācijās un tā? Un ja mēs to darām, nu, vai tad nebūs tā, vai, vai mēs tik tiešām cilvēkiem palīdzētu tādā veidā, nevis atkal rastu vienkārši jaunu tirgu, kur tirgoties. Otrs jautājums, par ko es gribētu runāt, par to neviens nav vēl šodien izteicies. tajos gados, kad, kopš mēs esam diskutējuši par šo jautājumu, ir ticis runāts arī par atbildību, par uzņēmumu atbildību, kas darbojas Eiropā un visā pasaulē, bet kas līdz šim ir izturējušies tā, it kā tās būtu tikai tāds nacionāls iestādes. Nu, šeit, piemēram, sēž mans kolēģis Koreida Kampos, un pieņemsim, ka viņš uh, ir noslēdzis līgumu ar uzņēmēju Portugālē, un es esmu noslēgus līgumu ar to pašu uzņēmēju Vācijā, un mēs tagad runājam viens ar otru pa telefonu Beļģijā, un lai gan mums ir līgums ar vienu un to pašu operatoru, mums abiem ir jāmaksā par viesabunēšanu. Tātad palielināta maksa. Nu, vai tas ir eh, taisnīgi un kā mēs varam risināt šo tēmatu? jo man šķiet, ka tas nav pareizi. Ja viņš ir noslēdz līgumu ar citu operatoru, nu tad tas tā varētu būt, jā, to es vēl varu saprast. Bet, ja mums ir abiem līgumi ar vienu to pašu uzņēmumu, tad man ir jāsaka, man šķiet, ka tas nav pareizi, jo tā, tas, tā ir tikai peļņas gūšana, jo tādējādi uzņēmumu, kas uh, iz, iz, izmanto nu, kaut kādas savas nacionālās struktūras. Un tāpēc es domāju, ka Eiropa ir jāskat ne tikai no valstu viedokļa, bet ir jādomā arī par uzņēmēju atbildību. Vai jums būtu atbildi šo jautājumu? Tās man ļoti interesētu. Paldies! That's true. Of course, each of you do have an account in your own countries, which you pay in your own. Jā, tik tiešām. Uh, Mr. Carrera Campos' friends and. Katram savs pieslēgums, jā. Uh, Nu, varbūt, ka mums līgumā šķirs. Dion kungs, lūdzu. <clears throat> Dank u wel, voorzitter. En ik moet uh, mij ook verontschuldigen, want ik weet zelf ook niet of ik... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es atvainojos, jo es pats nezinu, vai esmu rēnu referents. Mūsu grupā mums ir pārējas posms. Svensena, Svensona kundze ir devusies projām. Bet uh, nākamnedēļ mēs centīsimies nodot visas, visu informāciju sekretariātam tā, lai jūs arī skaidri zinātu, kas ir ēnu referents. Lai kā arī būtu, es eh, tātad nodarbojos ar šo jautājumu un es pilnībā piekrītu iepriekšējai runātājai. Un um, tas patiešām ir savādi mūsdienās, kad es no Nīderlandes dodas, dodos uz Briseli, tiklīdz es šķērsoju robežu. Uh, tā pēkšņi eh, telefona izmaksas kļūs dārgākas, kaut arī attālums nav nemaz tik liels eh, salīdzinājumā ar Māstrihtu, piemēram. Uh, ja būtu kāda saistība ar veikto attālumu, tad cilvēki saprastu, kāpēc jāmaksā dārgāka cena, teiksim, gadījumos, kad cilvēki atrodas Sicīlijā, bet kad m, mm, tiek šķērsota robeža un pēkšņi cenas strauji piekrāj, tas ir jautājums, pie kura būtu ļoti būtiski jādomā, un es domāju, tas ir jāskata arī Eiropas garā, tā lai mēs virzītos Uh, uz vienotu tarifu visā Eiropas Savienībā, nevis šādiem mākslīgiem tarifiem. Man ir jautājums Fontēna kungam par tirgus raksturu pakalpojumiem, par ko mēs runājam. Runa ir tātad par ierobežojumiem, par griestiem. Komiteja veica būtisku darbu, un es domāju, vairāki mūsu līdzpilsoņi ir pateicīgi Eiropai par veikto darbu. Uh, bet joprojām nav īsti perspektīvas konkurences tirgumu. Tomēr tieši tas ir mērķis. Es gribētu zināt, ko domā Fontēna kungs, vai jūs patiešām domājat, ka šajā tirgu tie, patiešām būs konkurence, un ja jā, tad kad? Otra lieta ir patērētāju intereses. Ja ir kāda nozare, uh, kurā patērētajam nav iespējams izvēlēties, tā ir telefon, mobilā telefonija un eh, datu pārraide, jo te, te jau bezmaz vai ir jānolīgs kāds konsultants, lai varētu tajā visā orientēties, vai nevarētu ieviest vairāk caurspīdīgumu šajā jomā. Ir priekšlikums, kas man liekas ļoti labs, ka tiek atsaistīta viesabonēšana no šo pakalpojumu izmantošanas nacionālas izmantošanas. No otras puses, varbūt eh, salīdzināšana starp dažādām, dažādiem piedāvājumiem varbūt būtu sarežģītāka, bet mans jautājums ir par to, vai varētu padarīt caurspīdīgāku tirgu, tā lai viņš varētu skaidrāk izvēlēties starp piedāvājumiem. Vēl pēdējā lieta, kas man pašam personīgi atgādījās pirms kāda laika kā patērētājam. Es vēlējos eh, veikt jaunu abonementu, uh, lai varētu veikt starptautisko datu pārraidi, un tas bija ārkārtīgi dārgi. Un kad man, kad uh, man atbildēja, ja jūs esat biznesa cilvēks, tad mēs jums varētu piedāvāt biznesa kontraktu, kas būtu krietni vienlētāks. Un es secināju, ka es esmu uzņēmējs, jo tā kā man uh, ir vietēja asistence eh, manās mājās, tad man ir pieejams šis tirzniecības mm, kontrakts. Vai tas nav ārkārtīgi savādi, vai to nevajadzētu arī mainīt? Oh, well... Liels paldies! Es gribu teikt, ka mēs esam daudz strādājuši pie līguma caurskatāmības vispārējo pakalpojumu paketes ietvaros. Es domāju, ka jums vajadzētu ar De Jonga kungu varbūt pēc tam vēl parunāties par šiem jautājumiem. Jūs abi esat no Nīderlandes. Mums vēl ir vairāk runātāji pieteikušies. Šalde Mūzes kundze ir. Patiesībā mums vēl tikai desmit minūtes ir palikušas mūsu rīcībā, tādēļ runājiet īsi. Te Kampos kungs es saprotu ļoti labi, ka nepiesātinātā tirgū cēnu ierobežojumi var uh, būt uh, apsveicams pasākums un var piesaistīt arī jaunpienācējus, uh, kuri ienāk tirgū un uzreiz nosaka maksimālo cenu saviem pakalpojumiem. Šī situācija nav godīga 2004. gadā pieņemtais lēmums par viestu abonēšanu bija ļoti populārs, un visi mūsu vēlētāji gaida atkal jaunus pasākums virzību uz priekšu. Jūs minējāt, ka tehniski struktūrāli risinājumi ir grūti eh, izstrādājami, bet patiesībā situācija jau ir tāda, ka tirgus ir gandrīz piesārtināts un jaunpienācējiem vairs nav īpaši interesants, vai mēs nevarētu noteikt cenu ierobežojumus, noteikt eh, līgumiem, kas slēgt uz noteiktu termiņu, bet uh, izmantot uh, tātad to tikai uh, termiņa līgumiem, tā lai katrs patērētājs uh, varētu saprast, ka viņš var mainīt savu operatoru un līguma nosacījumus. Protams, tas viss varētu būt saistīts ar lieliem birokrātijas uh, šķēršļiem, bet es domāju, ka tas būtu labs risinājums. Es gan nesaprotu, kādas šeit tehniskas grūtības varētu pastāvēt un gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Šaldemozes kundze, ja es pareizi saprotu, un tad Kratsa Bilte un Švābkungs vēl arī vēlas uzstāties. Šaldemozes kundze. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs runājam par šo komisijas priekšlikumu, lai mēs uzsvaram pietiekami to, ka mūsu mērķis ir tāds, lai nebūtu atšķirīgas cenas iekšējā tirgu, jo runa ir par vienoto tirgu, vienu tirgu, un tā ir lieta, kas, kurai būtu jāparādās viesabonēšanā. Un, kad mēs runājam par šo cenu ierobežojumu un to kādu naudu varētu nopelnīt operatori, es domāju, ka būtu nepieciešams, lai mēs uzsvērtu to, ka nevajadzētu būt tādai cenu atšķirībai. Un šai atšķirībai nevajadzētu būt arī atšķirīgai at atkarībā no izcelsmes un pamatvalsts. Ir arī lieta, par kuru mēs nesam pietiekami, ar, eh, kur nesam akcentējuši, ir cilvēki, kas dzīvo pie robežas, piemēram, starp Vāciju un Dāniju, ir cilvēki, kuri saņem astronomiskus rēķinus, jo šiem cilvēkiem ir jāmaksā viesabonēšanas maksa ikreiz, kad tie izmanto savu mm, izmanto internetu un eh, nevajadzētu nonākt situācijā, kurā cilvēkiem jāmaksā šādi rēķini. Mums vajadzētu atrast risinājumu arī cilvēkiem, kas dzīvo pierobežā. Es vēlētos uzdot jautājumu, vai jums būtu kāds risinājums šai situācijai. Uh, thank you very much. Uh, thank you, Ms. Paldies, paldies Fantēnkungam par prezentāciju. Ja ir kāds jautājums, ko cilvēki saprot, gan patērētā, gan uzņēmē, tad tas ir, tā, tās ir viesaburēšanas cenas. Es esmu nobežījusies par jūsu direktīvo skatījumu attiecībā uz cēnu ierobežojumiem. Jo mazumtirdzniecības cēna ierobežojuma mērķis ir uh, aizsargāt patērētājs, bet caurskatāmīgi un uh, izvēles brīvība ir varbūt tas labākais veids, kā pasargāt pie, patērētājs un dot viņiem alternatīvas risinājumus. Un tā kā varbūt, ka mēs, mums nevajadzētu būt tik norādošiem 2015. gadā, kad sāksies šie struktūrālie pasākumi. Tas ir ļoti tālu, tas vēl ir ļoti tālu, un cilvēki vēlas izvēles brīvību un mazākas izmaksas. Tagad nevis, teiksim, pēc pieciem gadiem. Tā kā es domāju, mums ir jāmēģina rast līdzsvers starp pakāpenisku cenu ierobežojumu atcelšanu mazumtirdzniecībai un uh, konkurences palielināšanu, jo, ja mēs saglabājam šo te cenu ierobežojumu mazumtirdzniecībai, tad mēs uh, ierobežojam tirgus spēlētājs radīt šī, šo te izvēles brīvību, un uh, es domāju, nu, un es gribētu uzzināt jūsu viedokli par šo jautājumu. Paldies! Think... Paldies! Švāba kungs nākamais. Paldies priekšsādātāji, Fantēna kungs arī no manas puses. Liels paldies par jūsu prezentāciju. Tagad es ne tikai sēžu starp Karats Bildes kundzu un Koreido Kampas kungu, bet es gribu arī savu nostāju pozicionēt starp šiem abiem viedokļiem. Es gribētu parunāt par to, kāpēc vairumtirdzniecības cena šobrīd ir augstāka nekā tā cena, ko maksā patērētāji, vai tas nenozīmē to, ka būtu pietiekami nu, ka būtu vietas vēl arī vairāk uh, tirgus operatoriem. Paldies! Eh, Paldies, Rūskundze. Es arī pavisam īsi, es gribētu parunāt par robežu reģioniem. Šobrīd um, ir tāds situācija, ka, piemēram, eh, robežu reģionā ar Šveici tur ir vispēcīgākais servers, un šveicieši mēģina arī aptvert cilvēks no robežas otras puses, lai viņi varētu attiecīgi uh, iekasēt eh, maksu par viesabunēšanu, bet eh, tā ir reāla problēma. Es gribētu pasvītrot vienu lietu, ko mans kolēģis jau sacīja, kas attiecībā uz apjomu, datu apjomu. Es biju pie kā telefona operatora, kas uzskata, ka tas eh, piedāvā jau to, tādas pašas cenas. Un būtībā tā ir kombinācija starp apjomu un uh, pakalpojumu, un man nedēļā tad manā rīdzībā ir 15 megabaiti. Tas ir tad, ja es tikai ielādēju ēpastus, un uh, gal galā tad divās, trīs dienās es jau notērēju to apjomu, jo ēpastos ir dažādas bildes, kas aizņem ļoti daudz vietas. Un tā kā es domāju, ka jautājums par šo te apjomu tarifu ir ļoti būtisks. Paldies. Um, business business es domāju, ka tarifi starp uzņēmumiem ir zem šī tarifa. Uh, ka Raca Bild vada darba grupu par šiem darbiem, varbūt viņi var pateikt kaut ko. Paldies jums visiem par komentāriem, un tagad es gribētu lūgt Kris Fonteinu komentēt un atbildēt uz jautājumiem, cik nu viņam laiks ir atlicis. Uz visiem vai uz dažiem jautājumiem? Es centīšos, bet es, protams, nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem. Visiem ir jūsu ziņojums, tā kā varbūt labāk uz jautājumiem atbildiet. Nu labi. Es ar prieku atbildēšu uz jautājumiem, centīšos atbildēt uz lielāko daļu jautājumu, un ja būs grūti, tad es gribētu lūgt Nīblerkungam palīdzēt. Tuņkunds. Konkurence palīdzēs samazināt cenas, jā, es domāju, ka tā tas arī ir, un, un uh, par to Berek arī iestājas. Mazumtirdzniecības cenas ir pārāk augstas, mēs diezgan lielā mērā jūs piekrītam, tas ir viens no ziņojuma rezultātiem. Tas, ko Es ierosinu, kāpēc šīs te robežas, kas ir uh, pašmāju tirgu, nevar tikt pārnestas uz viesabunēšanu. Mēs uzskatām, ka pirmkārt pastāv izmaksu atšķirība, bet otrkārt mēs varētu piesaistīt pēc iespējas daudz konkurentu, un es domāju, ka tāpēc būtu jābūt uh, nu, tādam pašmāju tirgu lielākam līdzsvaram. Tā kā mums šķiet, ka manevrēšanas iespējas ir, bet uh, mērķis ir, lai cenu samazinātos pēc iespējas drīzāk. Kreutzmann kungs kritika par struktūrālo risinājumu. Es domāju, ka mēs piekrītam, mēs esam nedaudz skeptiski noskaņoti, bet uh, vienalga esam viensprāts par dažādām lietām, piemēram, par to, ka nevajadzētu uz mūžīgiem laikiem saglabāt cēnu ierobežojums. Tas ir nevēlam. Es domāju, ka jebkurai industrijai būtu jārēķinās, ka cēnu ierobežojumi ar laiku tiks atcelti un ir jāvirzās uz šādu ierobežojumu atcelšanu, lai būtu normāls tirgus, kas mums šobrīd vēl nav. Es domāju, ka vienīgais jautājums, par ko varam runāt, ir cik ātri tas notiks un kādā veidā mēs pāriesim uz šo te normālo tirgu, jo beig beigās ir jābūt šādam normālam tirgum. Protams, tas ne, nenozīmē, ka visam jābūt vienādām cenām, bet Bet tas, ja būtu vienāds cents, tad tas arī nozīmē to, ka cēna ierobežojumi uz mūžīgiem laikiem netiks saglabāti. Engstrēmas kundze izteica šaubas par uh, struktūrālo risinājumu. Es varēs var teikt, ka es... jūs jautājāt par uh, apjomu un šo te cenu līmeni. Varbūt, ka nib, mans kolēģis varētu, Nibleta kungs varētu komentēt tieši šo jautājumu. Jā, kopumā es domāju, ka varētu teikt, ka komisijas priekšlikumi attiecībā uz cenu ierobežojumiem balstās uz bēreka analītisko darbu, kā būtu muļķīgi tagad sākt par to strīdēties. Par vairumtirdzniecības līmeni te ir divas lietas, ko es gribētu pieminēt. Pirmkārt, mēs agrāk neizstrādājām nekādas analīzes par datu pakalpojumu sniegšanu. Tur nav nekāda tāda liela regulējuma tirgu, un tāpēc nebija nepieciešams iedzināties izmaksu jautājumos. Bet šo darbu mēs veicam tagad, un aplēses, ar kur, pie kurām esam nonākuši šobrīd, uh, ir eh, tikai tāds provizorisks. Mēs sagaidām, ka tad, kad mūsu rīcībā būs labāk izmaksu modeļi attiecībā uz visu Eiropu, tad eh, mūsu izmaksu aplēses būs tuvākas tām, kuras ierosināja ekstrēma kungs, salīdzinājumā to, kas mums ir šobrīd. Un nu, tas tā ieskatām, kāda ir situācija attiecībā uz izmaksu modulēšanu. Uh, Vēl viens jautājums cenu ierobežojumu jautājumā ir eh, attiecības starp vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību. Un kā Kris jau teica, tā robeža, ko komisija ierosina, ir pietiekami plaša, lai jauna operatora varētu ienākt tirgu, bet mēs uzskatām, ka nu, tas ir tāds nedaudz pārspīlēts risinājums un būtu iespējams darboties ar zemākiem cenu ierobežojumiem un vienalga jauni operatori varētu ienākt tirgu. Mēs uzskatām, ka pašreizējo cenu ierobežojumu ziņā pašreizējo cenu ierobežojumu jau dod iespēju operatoriem iekasēt zemāks, noteikti zemākus tarifus, bet eh, operatori izvēlas vienkārši tā nedarīt. Es domāju, ka vienīgais, kas viņus varētu stimulēt rīkoties pretēji, būtu uh, ja tirgu ienāktu jauna operatora un vienkārši izdarītu uz viņiem spiedienu. Priekšsēdētāji, man 5 minūtes vēl. Es atvainojos, es nevaru atbildēt personīgi uz visiem jūsu jautājumiem, bet jūs varat vienmēr vērsties pie mani, zvan, zvanīt vai kā citādi sazināties. Priekšsēdētais pats kaut ko jau sacīja par visu Eiropas pakalpojumu izveidi. Kaut kas tāds tiek veidots, un es domāju, ka beig beigās uh, būs kaut kas līdzīgs visai Eiropas pa, pa tarifām, bet, nu, kaut kas tam līdzīgs varbūt kādreiz būs iespējams. Gebhards kundz, jautājums par virtuālajām struktūrām. Nu, varbūt, ka tam ir saistīta ar, tas ir ka, saistīts ar to, kā es izteicos. Nu, tas nav virtuāls risinājums, tas ir tehnisks, faktisks risinājums, kas Te nav runa par kaut kādu virtuālu pasauli, bet par to, kā izmantot operatoru piedāvājums par um, fiksētu cēnu. Tā kā tas ir tāds efektīvs tehnisks risinājums, un tāpēc es domāju, ka tām nebūtu jābūt pārāk sarežģīti to īstenot. Tad vēl tāds praktiski filozofisks jautājums. Vai tas ir reāls tirgus un vai konkurence ir tiešām iespējami. Es domāju, ka jā, būs nepieciešams laiks, bet mūsu mērķis pavisam noteikti ir normāls konkurētspējīgs tirgus. Es tiešām domāju, ka konkurence ir iespējama daudz lielākā mērā nekā tas ir tagad iespējams. Kreida Kampas kungs sacīja, ka tik tiešām jaunpienācēji no trešām valstīm varētu ienākt tirgu Es domāju, ka tiešām ir šāda iespēja jaunpienācējiem iesaistīties tirgu un tādējādi panākt labāk konkurē, konkurence, lielā konkurence tirgu. Priekšā tad esmu arī devis 5 minūtes, tā kā man ir vēl divi, divi projekti. Nu, es atvainojos, ka es tagad pārtraucu atbildēt, bet lūdzu sazināties ar manu biroju. Mūsu birojas atrodas Rīgā, un tas tiks atvērts nākamajā trešdienā. Jūs visi esat laipni lūgti piedalīties. Jā, jūs jau man esat uzaicinājis uz atklāšanas sēdi, bet man diemžēl ir jāstrādā šeit. Lielas jums paldies par skaidrajām atbildēm. Mums šodien gan ir saspringta programma, bet mēs pavisam noteikti gribētu ar Berektu arī turpmāk sazināties un arī komisiju. Mēs jau dzir dzirdējāt, kā mums ļoti patika Bereka iestājās. Un tagad mēs ar nepieciešiem gaidām Korhals kundz ziņojumu. Tēns kundz mums ziņos par to. Es domāju, ka mēs esam apskatījuši lielāko daļu jautājumu, un Korhals kundz mūs informēs par savu kalendāro grafiku kaut kad vēlāk. Rūpniecības komiteja šo pēcpusdienu iecēla referentu, tā kā mēs jau, mēs strādājam ātrāk nekā viņi. Un tagad Niblet kungam un Fonteina kungam aplausi, jo man šķiet, ka viņi to ir pelnījuši, parādot mums savas lieliskās zināšanas. Yeah, <laughs>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 pāriesim pie ļoti būtiska likumdošanas priekšlikuma, proti tā ir direktīva par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļu īpašumiem. Mums šai jautājumā ir pastiprināta sadarbība ar uh, ekonomisko un monetāro lietu komiteju. Un uh, tas nozīmē, ka mēs, mūsu abas komitejas strādā pie šā jautājuma. Es gribu sveikt mūsu referentu Kurtu Lehneru. Viņš ir arī mūsu referents bijis par patēriņu kredītiem Būzaikungs ir šeit, uh, Rūs kundze ir šeit un Foksas kundze. Foks kungs arī, un nezinu, vai Dejon kungs vēl ir zālē vai ne, arī Pels kungs joprojām ir zālē. Mēs jau viņu iepriekš uzklausījām. Nezinu, vai ir arī kāds uh, prezidentūras pārstāvs zālē šobrīd. Tagad došu vārdu Lehner kungam, lai viņš mums varētu īsi pastāstīt par savu ziņojumu projektu, jo mūsu rīcībā ir tikai 50 minūtes, un tad dosim vārdu ēnu referentiem, un tad jau redzēsim, kā būs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji, es centīšos pateikt tikai to būtiskāko, jo vispārīgie komentāri jau ir izskanējuši. Es gribētu teikt, ka komisijas vēlme strādāt šajā jomā ir apsveicama, bet komisija nāk uz klējā ar tādu mērenu priekšlikumu atšķirībā no iepriekšējiem priekšlikumiem, kas varbūt nenozīmē tik milzīgas izmaiņas šajā te jomā. Es esmu arī pieturējies pie šī ietvara, un es uzskatu, ka būtu arī pareizi lūgt kolēģus pastāstīt, vai viņa viedoklis ir tāds pats kā manējais. Un tā ir tā liela atšķirība no kolēģa Sančes Presedo ziņojumu. Viņš ir aprakstījis daudzas papildus problēmas un apsvērums. Uh, nu, nu, emocionāla apsvēruma dēļ es viņu atbalstu, ja tie būtu zaļā grāmatā vai baltajā grāmatā iekļaujam, bet es nezinu, kā parlaments bez uzklausīšanas, bez ietekmes novērtējuma varētu paust pavisam jaunas idejas par uh, šiem jautājumiem. Nu, tas par ekondārbu. Runājot par saturu, bija ārkārtīgi grūti izstrādāt virsrakstu ziņojumam. Uh, Zaļajā un Baltijā grāmatā bija rakstīts par hipotekāriem kredītiem, bet es uzskatīju, ka tas, nu, tā kā labāk atspoguļo lietas būtību, bet tomēr es nācu klajā ar citu priekšlikumu, man bija svarīgi, lai pirmajā un otrajā pantā parādītos attiecīgais formulējums, jo parastam lasītājam vajadzētu, tad, kad viņš vai, vai, vajadzētu spēt izlasīt par ko tad īsti ir šis raksts un ka te ir runa ne tikai par tādiem kredītiem, kas ir, ka te ir runa par visiem tiem kredītiem, kas ir garantēti ar hipotēku, kas ir nodrošināti ar hipotēku. Tas izriet no teksta, ja mēs pāanalizējam, tad būtu arī jāparādās teksta virsrakstā. Es gribētu norādīt, ka pastāv ļoti būtiska atšķirība, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc uh, tirgus nav integrēts. Uh, pastāv šātad šīs te atšķirības starp um, noteikumiem, kas attiec uz abūs gabaliem mūsu dalību valstīs. Nu, piemēram, Spānijā ir tā, ka kredīts un, un abūs gabals ir viens ar otru cieši sasaistīts. Savukārt Vācijā 99% no hipotekāriem kredītiem ir Es jums nestāstīšu sīk, ko tas īsti nozīmē, bet, nu, katrā ziņā te ir milzīgas atšķirības. Nu, vismaz Vācijā tas nav aiz matiem pievilkts. Var paņemt kredītu, ar kuru, piemēram, pērk akcijas, un šo te kredītu uh, nodrošināt ar hipotēku. Var tikpat labi ar hipotēku nodrošināt kredītu, kas tiek ņemts automašīnas iegādēji. Uh, Un jautājums ir par to, vai tik tiešām ir labi, ka tas te tā nav ietverts. Tāpat ir arī patēriņa kredīti, kredīt, kurus būtu jāapskat šajā situācijā, ja, piemēram, ja ir kāds, ja kāds eh, vēlas uh, ņemt kredītu un uh, būvēt kaut ko un vēlāk izīrēt šīs te telpas, tad arī uz viņā tiek to šī te direktīva. Tā kā es domāju, ka visi izņēmumi, kas ir patēr, patēriņu kredītu jomā noteikti ir jāparedz arī šeit, jo pretējā gadījumā nebūtu pareizi, ja kredīts, kurš ir nodrošināts ar hipotēku, Um, tad uz to attiec šī direktīva. Savukārt, ja kredīts nav nodrošināts ar hipoteku, tad uz to šī direktīva neattiektos. Un es būtu ieinteresēts uzklausīt jūsu viedokļus par šo. Un, ka te būtu arī jānosaka šī te robeža, augstākā robeža 2 miljonu eiro apmērā, jo, piemēram, investīciju banķieriem nav nepieciešama patērētāja aizsardzība, un tas, kas investīciju banku jomā ir ļoti nozīmīgi, teiksim, paškapitāla nodrošināšana, Bāzel 3 un viss cits šie jautājumi, tie būtu jānoregulē. Bet es esmu ļoti ieinteresēts jūsu viedoklī, es domāju, ka kredīti, kas sniedz pār diviem miljoniem, tie jau ir tā kā ārpus šīs direktīvas aptvēruma. Uh, Bet, eh, jebkurā gadījumā, tie paši izņēmumi gadījumi, kas ir pieņemti saistībā ar patēriņu kredītiem, būtu jātiecina arī uz šo direktīvu. Es uzskatu, ka nav pieņemams, ka Eiropas likumdevējs, nacionālos likumdevējs piespiež uh, nodrošināt tā kā divus likumdošanas režīmus, tas nav pareizi, un es domāju, ka ja ir runa par vienu un to pašu lietu, piemēram, par to pārbaudīt, vai cilvēkam var piešķirt kredītu, tomēr ir jācaucas uz vienu un to pašu formulējumu, kā tas ir runāts tieši arī par patēriņu kredītiem. Es neredzu te nekādu, ne, nekādu iemeslu, kāpēc vajadzētu to formulēt savādāk, tikai vienīgi tāpēc, ka tas ir nodrošināts ar hipoteku. Es domāju, ka banku darbiniekiem ir jādarbojas patērētāju interesēs. Nu, varbūt, ka te ir problēma ar tulkojumu. Te es gribētu teikt to, ka ir patērētāju intereses jāņem vērā. Bet ja formulējums ir tāds, ka ir jāievēro patērētāja intereses, tad, nu, galvenais ir ka ir jāievēro visas intereses. Astotais punkts par reklāmu. Tas ir tāds nedaudz saīsināts, kas tad tajā reklāmā ir jāievieš. Tas gal galā arī maksā. Nu, ka, teiksim, ir jābūt brīdinājumiem, ja es televīzijā redzu, ka ja man saka, ka ir jājautā aptiekas darbiniekam, ja spērku zāles, tad tas ir skaidrs, bet ja ir runa par kredītiem, tad daudz kas ir pašsaprotams. Piemēram, ja mēs dodamies lēpot, tad taču pie pacēlāja nav uzraksts uzmanību, jūs varat salaust kaulus. Tā kā es domāju, ka vismaz ka reklāmās nevajadzētu tur iekļaut tādus punktus. Devītais punkts - svarīga informācija līgumu slēgšanai arī. Šeit es esmu pieturējies pie iepriekšējās direktīvas teksta. Es domāju, ka kredīta institūcija līdz ar to tiktu pārāk noslogota un te tiktu radīt papildus šķēršļus. Es Nez, nezinu, kā bankas darbinieks Portugālē, nu var taču tā gadīties, vai kaut kur citur, kuram ir tātad kredītņēmējs, vācietis, ka viņam būtu tagad jāpaz, jā, jāsniedz viņam informācija, kā tad ir ar visiem tiem nodokļiem un nodevām Vācijā. Es domāju, ka tas nevar būt pareizi, tas ir arī, te ir arī patērētājiem pašam jābūt informētam par savām nodokļu lietām. Un visbeidzot, uh, kas attiecas uz. uz apdrošināšanas finansēšanu, ka patērētājiem ir jāpasaka, ka iespējams uzkrātais kapitāls nebūs tik augsts, lai tiktu slēgts viss šis kredīts. Un tad vēl par šiem termiņiem. Tas ir tā ļoti neskaidri formulēts, es to izmainīju. Un atkal esmu vadījies pēc eh, patēriņa kredīta direktīvas. Es gribēju tikai vērst jūs uzmanību uz to, ka ir, lai mēs sakam, teiksim, 14 dienas laika atteikties no kredīta līkuma, bet ja patērētājiem šī nauda ir vajadzīga ļoti steidzīgi, arī tas ir patērētāji instrumenti, eh, patērētāji interesēs. Nu, tā jau gadās, ka kredītņēmējiem naudu vajag steidzīgi, un viņš iestājas. Un tāpēc es domāju, ka varbūt nevajadzētu pie, pie, pieturēties pie tādiem konkrētiem termiņiem. Devītajam pantam komisija, no komisijas viedokļa būtu jāparedz uh, harmonizāciju. Es uzskatu, ka tas nav pareizais risinājums, bet dalību valstīm ir jādod tiesības pieprasīt uh, papildus informāciju, cits starpā arī tādēļ, ka situācijas un riski saskaņā ar uh, abūs gabalu noteikumiem dalību valstīs un vispār juridiskajām uh, normām varētu atšķirties. Tad kā minimāla harmonizācija varētu būt tāds labs risinājums, to nevajadzētu mainīt, bet ja dalībvalstī ir nepieciešama papildus informācija un tā to pieprasa, vai, teiksim, banka dod pati no pati šādu informāciju, tad tas ir uh, jāpaziņo, kad atsevišķā dokumentā. 11. pants Tur ir problēma, ka tad, kad ir šī procentu likme noteikti, un šobrīd, teiksim, šīs procentu likmes, un ja ir, teiksim, mainīgās eh, kredītu likmes, ir eh, zemāks nekā fiksētās kredīta likmes, tad tas noved pie tā, ka kredīta institūcijas nosaka gada procentu likmi, kas, teiksim, ir zemāka nekā šī fiksētā likme, un līdz ar to patērētājs īsti nesaprot, kā tad būs. Tātad pirmajos desmit gados viņš tā kā maksātu. Bet ja viņš ņemtu mainīgo procentu likmi, tad, teiksim, viņš maksātu par vienu procentu punktu mazāk nekā fiksētā likme Es esmu paredzējis, ka jānosaka vismaz šīs te sākuma, šī te sākuma procentu likme. Bet ja ir apgrieztā procentu likuma sistēma, tad eh, mainīgās procentu likmes varētu būt augstāks nekā uz desmit gadiem noteiktās eh, fiksētās likmes. Un pretējā gadījumā es eh, tas nozīmētu, ka ir jāievieš kaut kāds cits risinājums, ir jādokumentē un skaidri ir jānosaka, ka tas nenozīmē tādu kredīta aizliegumu. Un beig beigās es gribētu vērst jūsu uzmanību arī uz 18. punktu, kas attiecas uz uh, priekšlaicīgu kredītu atdošanu. Tas ir no politiskā viedokļa vismazāk strīdīgais jautājums, un tāpēc es īsti nesaprotu, kāpēc formulējumā nav pavisam precīzi vārdi, un formulējums šobrīd ir neskaidrs un var rasties domstarpības. Es esmu diezgan daudz šeit grozījis, tāpat runājis par zaudētajiem procentu ieņēmumiem un gribu teikt, ka pēdējais teikums tiešām radīja dalību valstīs sajukumu. Es vēl gribētu arī pateikt kaut ko par deleģētajiem tiesību aktiem. Dažreiz ir tāds iespējas, ka komisija steidzam nāk lajā ar likumdošanas priekšlikumu, un ja kādam tas nedara, tad um, izveido deleģēto aktu. Es domāju, ka še, šād, pie šādas tematikas tas ir nepieņemami. Jo es uzskatu, ka likumdevējam, tad, kad kaut kas noiet greizi, uh, tad nevarētu teikt, ka Eiropas komisijas birokrāti to ir izdomājuši, bet likumdevējam, pašam parlamentam būtu jāiestājas un uh, caurskatām jārunā par to. Un arī šis te divu mēnešu termiņš, manuprāt, pārāk, ir pārāk īss. Ja ir simtiem, gadā ir simtiem deleģēto aktu, un parlamentam ir jānodarbojas ar tiem, un tam ir iespējas divu mēnešu laikā izteikt iebildumu, kamēr viss ir pārbaudīts. Man šķiet, ka tas ir nepiemēroti. Nu, vismaz trīs mēneši, mēnešus vajadzētu paredzēt. Jo gal galā komisija, tad te būtu ļoti daudz, kas jākoriģē. Tad Kas attiec uz kalendāro grafiku, tad es gribētu teikt 26. oktobrs ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Novembrī, novembra beigās šeit komitejā ir paredzēts balsojums. Un nu, man personīgi ir pilnīgi vienalga, bet es tā īsti nevaru saprast, kāpēc pie tik svarīgas tēmas būtu tik ļoti jāsteidzas. Es nevērsīšos pret to, tas tā ir jūsu lieta, bet es īsti nesaprotu, kāpēc ir šis, tik, šis kalendārais grafiks ir tik sasteigts. Paldies. Good. Well, thank you very much for that comprehensive view. I mean, on the timetable, uh, I mean... Liels paldies tagad par grafiku. Es, es domāju, ka šeit būtu jārunā ar ekon komitejas referentu par šo jautājumu, un uh, jums ir pilnvaras vai šie sarunas mūsu vārdā. Tagad vārds ēnu referentiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi. Es vēlējos pateikties referentam par veikto darbu, kompetencu dalīšanu ar ikonu komisiju. Uh, nebija varbūt tik viegla, un es novērtēju to, kā viņš eh, tam piegāja. Es arī novērtēju pragmatisko pieju, ieviešot reglamentāro ietvaru eh, tirgumu, kas ir maz atverts starp nautiskajām operācijām. Es nepiekrītu vismaz trīs punktos, un uh, Šis ir tas gadījums, kad varētu runāt par jautājumiem, kurus jūs minējāt savā prezentācijā. Pirmais punkts attiecas uz sistēmisko risku pieeju. Kā ikonu komitejas loceklis, es nedomāju, ka vajadzētu palikt pie eh, bā, Bāzeles, ko, Bāzeles um, pieejas un e, riski saistīti ar hipotekāriem kredītiem ir reāli, kā to parādīs notikumi Spānijā un Īrijā. Mm, Savienībai jābūt spējīgākai stāties pretī šiem riskiem, lai pasargātu patērētājus un nodrošinātu ekonomisko stabilitāti. Es tāpat prātoju arī par to, vai būtu nepieciešams izslēgt no aptvēruma arī mm, nekustamā īpašuma darboņu kredītus, jo viņi ir tie, ka, ar kuriem saistās šie 2 miljoni eiro lieksnis. Iespējams, ka regulējums būtu jāpiemēro a, reālijām, un mūsuprāt visvienkāršākais risinājums liktu novērsties varbūt no direktīvas tiešiem mērķiem. Treškārt, es neesmu pārliecināts par spīti normām, kas jau ir transponētas, ka būtu nepieciešams šīs normas saistīt ar patēriņa kredītu, jo es domāju, ka te runa ir par specifisku finanšu produktu, kam nepieciešams attiecīgs ietvars un attiecīga rīcība, kas ļautu mums iet vēl tālāk par pastāvošo tekstu, un es domāju, ka manevra iespējas, kas dotas dalību valstīm, daļai risina šo jautājumu. Nākamais jautājums ir par mm, iespējām, kādas mums varētu, kuras mēs varētu izmantot, skatot atvasinātos produktus. Es domāju, ka tas ir jautājums, kas ir maz skatīts, un es aicinu to e, at, plašāk skatīt um, priekšlikumu iesniegšanā. Un tāpat es arī labprāt um, esmu gatavs darbam ar um, referentiem. Paldies! Uh, indeed, Liels paldies! Buzoja kungs tagad. Paldies, priekšsēdētā vēlētos uzslavēt Lehnera kungu par viņa veikumu, sagatavojot atzinumu projektu par tik svarīgu jautājumu un sarežģītu jautājumu, kā hipotekārie kredīti. Lielāko daļu viņu ierosinājumu es atbalstītu, bet runājot par kopējā kredīta izmaksu aprēķināšanu patērētājam, es uh, es domāju, ka mums jābūt vēl precīzākiem nekā šeit norādīts. Var būt dažas izmaksas, kas kreditoram nav zināmas, kā piemēram īpašuma apdrošināšanas izmaksas vai uh, novērtēšanas izmaksas vai notariālās nodevas un līdz ar to patērētājs pats var izvēlēties apdrošinātāju notāru, un viņam pašam jāuzņemas atbildība par šīm izmaksām, jābūt par to informētam. Un e, šeit ir jāņem e, vērā arī e, aprēķini par kopējām izmaksām un iemaksām un par to, kāda informācija jāiekļaus sludinājumos un reklāmās. Es domāju, ka komisijas priekšlikumā iet par tālu. Šeit ir uh, runa par pārāk agrīnu stadiju, jo tas, uh, ja šīs prasības tiktu infor, uh, īstenotas, tad līdz ar to reklāmas televīzijā un radio nebūtu iespējams parādīt, jo tām būtu nepieciešams pārāk ilgs laiks un tas maksātu pārāk dārgi. Ir jāmaksā, jāinformē patērētājs par kopējām izmaksām, par iemaksu lielumu un par uh, saistībām, ko paredz kredīt līgums un, un arī par sastītajiem riskiem. Es domāju, ka katrs patērētājs ir par to informēts, bet būtu svarīgi sniegt šo informāciju pirms līguma noslēgšanas. Un šim sarakstam ir jābūt noslēgtam, neparedzot pilnvars Eiropas komisijai vēl papildināt šo sarakstu, jo šis elements ir ļoti būtisks, par to jālēm padomē un parlamentam. Tādēļ es pilnībā atbalstu šajā jautājumā referentu par pirmslīguma noslēgšanas posma informāciju ir jārada vienlīdzīgi spēles noteikumi kredītinstitūcijām, starpniekiem un jānodrošina vienādas aizsardzības līmenis visiem patērētājiem visā Eiropas Savienībā. Tādēļ būtu nepieciešams panākt maksimālu harmonizāciju. Runājot par deleģētiem aktiem, atbalstu Lehner kungu, ka ir jāierobežo to aptvērums. Un pēdējais par kredītspējas novērtējumu piekrītu referentam, ka kreditora uh, uh, pienākumam atteikt kredītu būtu solis pārāk tālu, mums ir jārod kāds vidusceļš ir kreditoram jāspēj pierādīt, ka šāds novērtējums ir veikts un ka nevar pieņemt šādus lēmumus automātiski un arī varbūt nevajadzētu prasīt atklāt visus uh, soļus, kas ir noveduši pie šā teikuma, jo tad būtu pastāvētu risks, ka patērētāji varētu apiet sistēmu un uh, modificēt kaut kādus datus, lai, uh, lai tomēr saņemtu kredītu, līdz ar to uh, šī direktīva zaudētu uh, ietekmi un nozīmi, bet ir jāparedz arī iespēja pieprasīt uh, lēmuma pārskatīšanu uh, manuālā veidā, bet nedrīkst prasīt, lai tiktu atklāts, kā darbojas automātiskās sistēmas. Tas būtu solis pārāk tālu. Protams, ir vēl arī citi punkti, eh, par kuriem iesniegšu grozījumus, bet vēlētos arī eh, diskutēt visus šos jautājumus gan ar referentu, gan ar ēnu referentiem. Paldies, Buzai kungs, Rūls kundze. Es pavisam īsi. Es arī gribēju pateikties referentam. Uh, Mēs jau runājot par patērētāju direktīvu strādājam kopā, un es domāju, ka viņa ieeja ir pareizi. Mēs arī apzināti teicām, tad, kad toreiz runājam par hipotekāriem kredītiem, ka mēs nevēlamies to, lai tirgus eh, netieši tiek um, atvērts um, šajā jomā, un te gal galā pirmajā vietā ir patērētāja aizsardzība, un Lehnerkungs pie tā arī ir pieturējies. Es uzskatu, ka viņa priekšlikumi ir eh, saprātīgi. Uh, Un es domāju, ka ir labi šo direktīvu salāgot arī ar patērētāju aizsardzības direktīvu, jo tas būtu, jo tas būtu saprātīgi un te nedrīkstētu būt ne, nekonsekvents. Lielākā daļa cilvēku, kas darbojas ar kredītiem, kas ņem kredītus, nav tik labi informēti un tāpēc ir ļoti būtiski, lai līdzīgas lietas tiktu līdzīgi noformulētas. To es arī atbalstu Runājot par kalendāro grafiku, es pati uzskatu un, Lehne, un atbalstu Lehner, Lehner kungu, ka ir jāizdara spiediens uz ekonu komiteju, lai mēs iegūtu vairāk laiku. Un es jau no ļoti daudzām pusēm esmu dzirdējusi neapmierinātību par ekonu eh, ziņojumu projektu, un es gribētu norādīt, ka mēs par to neesam atbildīgi, mums pašiem ir savs imko ziņojums, tā ka te ir noteikti jādiskutē vairāk, un tāpēc man liktos būtu labi, ja mēs izdarītu spiedienu uz ekonu komiteju. Es arī īsti nesaprotu, kāpēc ir šāds sasteigts grafiks pie tik būtiskas tēmas. Mēs taču visi zinām, ko tas ekonomiski var nozīmēt, ja mēs te nonāksim pie nepareiziem secinājumiem. Un tad vēl pēdējais par deleģētajiem aktiem. Jums ir pilnīgi taisnība. Uh, vienalga, kādā jomā mēs strādājam, vienalga, vai te ir runa par uh, transporta līdzekļu regulējumu vai ko citu, man šķiet, ka komisija pārāk daudz te ir uzņēmusies un uh, tā ir jāspēj sagatavot likumdošanas aktus tik labi, lai būtu vajadzīgi pēc iespējas mazāk deleģēto aktu. Paldies. Foks kungs, lūdzu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Es gribētu pateikties referentam Lehner kungam par ieguldīto darbu šī atzinuma izstrādē un par pragmatisko pieeju, kādu viņš ir pieņēmis attiecībā gan uz kreditoru, gan uz kreditņēmēju. Kā es jau teicu, man ir lielas mm, bailes attiecībā uz komisijas mm, izstrādāto dokumentu un 79. punktu, kur ir mm, kur komisija ja nav noteikusi, ka, ka aizdevēji sniedz informāciju visā tirgu. Runājot par šīs direktīvas aptvērumu, tad šie produkti dod patērētājiem lielāku izvēles brīvību, un tas nozīmē to, ka Un es atbalstu Lehner kunga ierosinājumu, piemēram, sociālo aizdu, ai, sociālos aizdevumus izņemt no šī direktīvas aptvēruma, tāpat arī citus kredīts izņemt no šī aptvēruma, piemēram, attiecībā uz hipotekāriem kredītiem, kur mērķis ir pirkt, ieguldīt investīcijas un tā tālāk. Un tāpēc es gribētu aicināt dalību valsts nepiemēro direktīvu šādās jomās. Un tāpat kā Visi citi deputāti, kas izteicās, es esmu viensprāts referentu attiecībā uz uh, deleģēto aktu skaitu, kas attiec uz būtiskajiem pasākumiem. Es ceru, ka komisija mūsos ieklausīsies. Lai gan es piekrītu principam, ka ir jābūt uh, Eiropas standardizētai datu lapai. Daudz dalību valsts jau ir īstenojušas līdzīgs pasākums uh, un daudz par to maksājušas. Es domāju, ka būtu vai nu jāizmanto šī te informācijas lapai arī adekvāts cits dokuments, kurā būtu ietverta tā pati informācija. Un ja ir sistēma, kas darbojas, tad nav nepieciešamība no tās atteikties un uh, pārstrādāt to, ieguldot lielus līdzekļus. Uh, Un tas būtu tikai patērētāju grupi interesēs. Es arī gribētu uzteikt tos eh, grozījums, kur ir runa par kredītspējas novērtējumu. Es pilnībā atbilstu Lehner kungu, tāpat atbalstu to, ka ir pienākums noraidīt pieteikumu, ja ir pierādīts, ka kredītspējas novērtējums ir negatīvs. Un tādējādi Jo gal galā te ir runa par komerc transakciju brīvības liek līgumu vai neslēgt, un līdz ar to pusēm ir um, jāspēj pašām pieņemt lēmumu, vai turpināt vai nē. Kas attiecas uz uh, informācijas atklāšanas uh, prasībām, pētījumi apvienotajā karalistē ir pierādījuši to, ka, pa, ka ļoti plaša informācija nevienmēr uzlabo situāciju, jo hipotekāro kredītu transakcijās direktīvai būtu jākoncentrējas uz dažiem pamatprincipiem, un es domāju, ka šeit vajadzētu sašaurināt šo te fokusu. Un visbeidzot, Lehner kungs ir ieviesis pasākums, kas uh, ietvertu procentus uh, par to, ka kredīts tiek atmaksāts agrāk vai tādējādi atlīdzināt zaudējums. Es domāju, ka ļoti būtiski būtu neierobežot kredīta piegādes šajā ļoti būtiskajā laikā, kad tas ir ļoti būtiski komisijai, ka tā nāk lejā ar saviem priekšlikumiem. Es gribētu pateikties gan Lekner kungam, gan citiem ēnu referentiem par satarbību šajā jautājumā. Paldies! Paldies referentam un visiem ēnu referentiem. Mēs dzirdējām ļoti liederīgs komentārs un Lekner kungam pal tie palīdzēs labs panākums gūt. Vailers kundze, došu vārdu tagad jums, un pēc tam es došu vārdu arī komisijas pārstāvim. Pēc tam došu apakaļ Lekner kungam vārdu. Vailers kundze, lūdzu. Ich habe nur einige Fragen, denn Man ir tikai daži jautājumi, jo es neesmu eksperts šajos jautājumos. Es saskatu dažas problēmas saistībā ar argumentāciju, kas ir arī šeit pieminēta, ka, piemēram, reklāma nav piemērotākais instruments, lai sniegtu informāciju interesētajām pusēm. To, tā es arī domāju. Es tikai gribēju nodrošināties, nu, varbūt, ka tas kaut kad agrāk hipo, nu, direktīvā par hipotekāriem kredītiem ir pieminēts. Es tikai gribēju, lai būtu garantēts, ka patērētāji tad kaut kādā citā vietā tiktu tā pamatīgi informēti. Nu, piemēram, attiecībā uz apdrošināšanu mēs to ieviesām un finanšu darījumiem. Un šī sistēma darbojas un Es tiešām uzskatu, ka televīzijā šāds paziņojums varbūt nav tas pareizais risinājums, bet informācija ir jāsniedz patērētājiem. Un te es nonāku pie savu otrā jautājumu. Vai visas pieredzes, ko mēs esam guvuši pēdējo desmit gadu laikā, nu, teiksim, arī Spānijā, vai šī pieredze ir, teiksim, sliktā pieredze ir ņemta vērā, vai komisija kaut ko no tā ir mācījusies? Uh, lai šāda situācija, ka cilvēki tiešām nonāk ļoti sliktā situācijā, mm, lai neatkārtotos. Nu, protams, tas ir atkarīgs no cilvēka brīvas gribas un izvēles, bet nu, vismaz mums būtu jādara viss iespējamais jaunā likumdošanas aktā, lai novērst šādas situācijas. Tas ir būtiski. Un es gribētu visbeidzot uzslavēt jūs, Lekner kungs. Es domāju, ka Jūs esat te ļoti labi arī ievērojis parlamentu tiesnības un tajā ziņā jums noteikti būs mūsu atbalsts. Paldies! Thank you very much. Paldies! Labi. Nu, tagad dosim vārdu komisijai īsti pakomentēt dzirdēto. Kā Vailers Kodze jau sacīja, mēs esam īpaši ieinteresēti deleģēto aktu skaitā. Un attiecībā uz iepriekšējiem priekšlikumiem mēs eh, noraidījām šādus te priekšlikumus, un man šķiet, ka tas ir piemērot. Tā kā došu jums vārdu, un lūdzu runājiet ne ilgāk par piecām minūtēm, jo Lehner kungam arī vēl pienāks laiks. Pēlekungs vēlreiz, jau otro reizi šajā pēcpusdienā. Paldies, priekšsādātāji. Man būtu pieci ar pus punkti. Ehm, Minami sākumā es vēlētos pateikties referentam par ehm, informāciju un paskaidrojumiem. Tas bija ārkārtīgi interesanti un arī komisija uzmanīgi ieklausījās deputātu izteiktajās piezīmēs. Pirmais punkts um, ir tāds, ka komisija atzīmē, ka vairākās Lišnera kunga punktos ir vēlme um, sasaistīt mūsu normas ar eh, normām par um, patērētāju kredītu. Es vēlētos teikt, ka um, normas saistībā ar hipotekāro kredītu jau saistās um, lielos vilcienos ar patērētāju kredītu. Runājot par reklāmu, Tad eh, fur, runājot par standartizēto formulāru, lai labi saprastu eh, produktus, tad eh, ir jānovērtē ražotāja mm, maksātspēja. Katrā ziņā direktīvā tas ir skaidrāk pateikts un spēcīgāks. Uh, bet šis pienākums parādās patēriņa kredīta direktīvā. Termini un definīcijas, kas tiek izmantotas patēriņa kredīta direktīvā, tiek pārņemtas arī priekšlikumā, kas jums tika iesniegts tajā pašā laikā. Es domāju, ka ir jāuzsver uh, svarīgums kredītiem, mm, kas saistās ar mājokļu īpašumu, un te ir nepieciešama um, diferencēta uh, pieeja. Jāmācās arī no finanšu krīzes un raudzīties tā, lai kredītu piešķiršana balstītos uz veselīgiem pamatiem. Šajā saistībā normas, kas saistās ar maksātspēju, tām būtu jābūt striktākām nekā tas ir um, direktīvā par patēriņa kredītu. Un šī direktīva ir būtisks elements atbildīgai attieksmei. Uh, un brīdī, kad ir jāsniedz, jāiesniedz standartizētās formulā, formulārs, tam jābūt precīzākam nekā tas ir eh, patēriņa kredīta ziņojumā. Mans puspunkts, ja tā var teikt, ir, mm, ka daudz problēmu rodas arī um, tūkošanas problēmās Vācijā, Vācu, Vācu versijā un uh, Citā versijā mums bija redzamas atšķirības. Nākamais punkts ir tātad pirms ziņojuma projektā pārēdzēts izslēgt arī dažus um, aptvērumus 25. līdz 30. pāntā. Tas nav pārņemts komisijas priekšlikumā, jo netika pierādīts, kāpēc tas būtu nepieciešams. Es vienkārši uzsveršu to, ka 29. līdz 33. punktā komisijai tam bija atbilstošs pamatojums. Ir arī pānti, kas ir par kontraktiem, un mums bija nepieciešams, mums likās svarīgi precizēt atšķirību starp kred, hipotekāro kredītu gadījumu un vispārējo informāciju un e, personalizēto standartizēto informāciju. 9.1 pāns attiecas uz vispārējo informāciju par patēriņu, jebkurā gadījumā e, par mm, e, produ produktu spektru, un tajā tiek pārņemts uh, izturēšanās kodeks, kas balstījās uz 2001. gada 1. marta ieteikumu, un informācija, kas šeit ir jāsniedz, tā, to nevajadzētu sasaistīt ar uh, standartizēto informāciju, kā tas ir paredzēts um, patērētāju uh, direktīvā. 9.2. pāntā runa ir par mm, standartizēto informāciju, un šī informācija ir pieejama priekšlikuma otrajā pielikumā. Tātad informācija tajā parādās precīzākā veidā, ņemot vērā specifisko situāciju. Ceturtais punkts, ko gribēju teikt, to minēja Lešnera kungs un citi runātāji runājot par direktīvas harmonizāciju un 90. pāntu, tur ir nepieciešama maksimāla harmonizācija. Protams, šķiet, kāpēc ne, bet mums neliekas, ka pilnīga harmonizācija būtu nedz nepieciešama, nedz atbilstīga, jo hipotekāro kredītu tirgi ir atšķirīgi dažādās valstīs, līdzīgi kā finanšu produkti, un daži no jums to arī uzsvēra. Eiropas intervence varētu būt efektīva, ja tā būtu gana mērķtiecīga un ja tā būtu gana augstā līmenī, ņemot vērā Eiropas atšķirības. Tāpēc direktīvas priekšlikumi ir jāatstāja manevra iespējas, kas būtu pietiekamas dalību valstīm, tā lai tas būtu pamatoti, un mums tas tātad attiecas uz atmaksas noteikumiem. 18. pants, tas ir ļoti delikāts jautājums, tas tika ļoti rūpīgi izskatīts eh, komisijas dienestos. Un runājot par pirms mm, eh, kontrakta standartizēto informāciju, tā, tu, tai vajadzētu tik maksimāli harmonizētai. Piektais un pēdējais punkts šajā mm, jautājumā ir par deleģēto aktu um, tātad izdzēšanu un runa ir par minimālo kompetenci aizdevējiem un ir 61. pāns par informāciju kredītu sniedzējiem, 61. pāns, 67. tāpat tālāk ir arī par apdrošināšanu, bet komisija, kad tā īsteica šo priekšlikumu, tā iek tātad ievieš šo dēleģētos aktus, tas nebija kādu sautīgu nolūku dēļ, bet tas bija tā, lai varētu piemēroties tirgus attīstībai, kas tur notiek, un, un profesionāla sektora attīstība. Es domāju par aprēķinu sistēmām, un ņemot vērā šo situāciju, uh, ja būtu jāizdzēš deleģētie akti daļai vai pilnībā, tad būtu tehniskie e, jautājumi jāskata pašā priekšlikumā. Piemēram, e, profesionālā atbildība kredītu starpniekiem. Vai mēs esam pietiekami aprīkoti, vai, vai mēs varam tiešām jau tagad lemt par šiem jautājumiem. Varbūt mums vajadzētu vairāk laika sev dot, tā lai varētu pirms tam izsvērt to svarīgumu. Es arī apstāšos pie šī piektā punkta, man vēl ir arī sastais. Saskaņā ar komisiju tad priekšlikumam nevajadzētu radīt negatīvas sekas uz mm, kredītiem, kas tiek sniegti tirgū. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Uh, well, thank you very much, Mr. Pelly, for a very... Paldies, Pelekungs, par ļoti skaidro un noderīgo atbildi. Es došu tagad vārdu Leitner kungam, lai viņš sniegtu tādu rezumējumu, bet vispirms atgādināšu par darba grafiku, un mēs runāsim vēl ar ekonomikas monetāro lietu komiteju, lai iegūtu vairāk laika. Mēs paldies. Es pavisam lakoniski. Es vispirms gribēju pateikties gan kolēģiem, gan komisijas pārstāvim par uh, komentāriem, tos pāris punktus, ko jūs pieminējāt. Es uh, tiešām pārbaudīšu un pārdomāšu. Kopumā es redzēju, ka es esmu pareizi uzminējis arī kolēģu viedokļus, izstrādājot savu dokumentu. Kolēģim no sociālistiem viņš gan te nav vēl iekšā, nav vairāk zālē gribētu sacīt eh, dažas vārdas, viņam pēc tam to pakomentēšu. Protams, man ir skaidrs, ka starp patēriņa kredītiem un hipotekāriem kredītiem ir atšķirība, bet uh, saturs var būt atšķir, atšķirīgs, bet, ja ir runa par kredītspējas novērtējumu vai, teiksim, informācijas sniegšanu vai kaut kādiem līdzīgiem punktiem, tad man šķiet, ka šeit formulējumiem nav jābūt atšķirīgiem, jo te nav sistēmiskas atšķirības un būtu jāpietiek ar to, kas ir vienā no šiem direktīvām. Un uh, gal galā direktīva par patēriņu kredītlīgumiem ir. Uh, bieži vien, nu, tā kā obligāta. Vailers kundz teikto es gribētu komentēt sakot, ka tik tiešām neviens cilvēks jau nesagaida, ka reklāmā cilvēkam tiks viss pateikts. Es domāju, ka cilvēki jau to zina un tur arī nav nepieciešams iekļaut pārmērīgi daudz informācijas, jo pretējā gadījumā visā citādi komisija to ļoti skaidri parādīs 9. pāntā. Proti, ka informācija ir jāsniedz, un es arī apsveicu šo te formulējumu, tas gan nav iekšā direktīvā par patēriņu kredītiem, un es uzskatu, ka attiecībā uz hipotekāriem kredītiem kredīti iestādēji ir eh, jāvadās pēc eh, noteikts informācijas mm, standartiem, un Bailers kundze, man ir jāpadomā, un te, jebkurā gadījumā ir jābūt arī kredītspējas novērtējumam, tas ir viens no tiem punktiem, kas mūsu dalību valstīs ir svarīgi, lai izvairītos no kredītu izsniegšanas bez kredītspējas novērtēšanas. Foks kungs par 18. punktu. Viņš laikam nav vairs zālē. Viņš laikam ir pārprats 18. punktu, jau komisija te tomēr ir domājusi kaut ko citu. Mm. Tad te netiek runāts par līgumsodu, bet gan par uh, zaudējumiem par procentu zaudējumiem. Kolēģim Sančesam Presēdo, sarunas ar kolēģi Sančes Presēdo mums ir bijušas, tās bija apmierinošas, un redzēsim, kāds mums, mūsu balsojums. Es pateicos jums visiem, un es ceru, ka mēs kopīgiem spēkiem nonāksim pie laba rezultāta. Paldies! Good. Okay, well, thank you all very much. Labi, liels jums visiem paldies. Es esmu gandrīz, ka esam tikuši uz priekšu ar šo ļoti svarīgo dokumentu. Es zinu, ka Lekner kungs būs ļoti labs uh, kā vadītājs pie šī jautājuma, un jūs arī mums dosiet kalendāro grafiku, tad, kad būs, tas būs pieejams. Un tagad pārējiem pie mūsu pēdējā darba kārtības punkta. Tas ir viedoklis, ko mūsu komiteja izstrādā juridisko lietu komitejas ziņojumam par uh, direktīvu attiecībā uz nenosakām autoru tiesību darbiem. Ēna referents Roitovas kundze, Pendagars un Rū, Rūs kundze ir šeit, Foks kungs ir aizgājis, nezinu, vai atgriezīsies, un es esmu priecīgs sveikt mūsu vidū komisijas pārstāv Margaret Froilinger, kas ir no komisijas attiecīgās ģenerāla direktorāta. Viņa ir uh, iekšējā tirgus komitejas uh, liela draudzene, viņa bieži šeit bijusi, un es ceru, ka viņa arī komentēs. Margaret, laipni lūdzu. Tons Manders, mūsu rīcībā ir jūsu ziņojuma projekts. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu apsveikt Barbaru. Viņai šodien paliek 65 gadi, apsveicu. Tam gan nav nekāda sakara ar nenosakām autortiesību darbiem, bet, nu, vēlāk, protams, pievienošos jums svinībās. Nē, nē, tam nav nekāda sakara ar nenosakām autortiesību darbiem, bet ir jauka apsveikt kolēģis tad, kad viņiem ir dzimšanas diena. Tātad te mums ir priekšlikums attiecībā uz eh, direktīvu par eh, nenosakām autortiesību darbu izmantošanu. Tātad tie ir tādi darbi, kur nav iespējams identificēt um, autortiesību īpašu, īpašniekus. Un par to, kā šos darbus um, no, padarīt publiski pieejami sabiedrībai. Uh, nu, ja nav zināms šis te īpašuma tiesību īpašnieks, tad ir ļoti grūti to izdarīt. Tātad te ir paredzēti, zinām, izņēmumu gadījumi, kas ļauj šos darbus uh, saglabāt, bet, piemēram, bibliotēkas nedrīkst šos te darbus padarīt eh, digitāli pieejamus sabiedrībai, pat ja tas ir nekomerciālos nolūkos. Un es domāju, ka šis priekšlikum, šī mirkli, priekšlikuma mērķis ir dot juridisko skaidrību bibliotekām un arhīviem. Un es atbalstu šo ideju. Tāpēc, ka pastāv eh, šī neatrisinātā sadaļa īpaši eh, autortiesību direktīvā Ar šo priekšlikumu komisija vēlas dot iespēju bibliotekām, arhīviem, skolām un citām līdzīgām iestādēm sniegt pakalpojums iekšējā tirgu, kas ļautu tiešsaistē piekļūt tādiem darbiem, kuru, kuriem nav noskāms autortiesības. Komisija uzskata, ka atbalsta nacionālo risinājumu savstarpējo atzīšanu dažās dalībvalstīs, man šķiet trīs vai četrās dalībvalstīs jau ir savstarpējā nenosakamo autortiesību darbu atzīšana. Un man patīk šī savstarpējās atzīšanas ideja, jo tādējādi būtu vieglāk šo problēmu atrisināt. Komisija tāpat izdara ļoti būtisku atsauksmi uz uh, Google. Uz Google Book nolēma Amerikas Savienotajās valstīs. Es domāju, ka mēs varētu arī gūt šeit ieskatu, kā mēs varam atrisināt šādas jautājumas attiecībā uz nāk, nāk, lietotājiem nākotnē, tā skaitā autortiesību turētājiem. Es esmu iesniedzis 15 grozījumus, jo nu, es domāju, ka priekšlikumu var uzlabot sanāksmē. Es ceru, ka visi man varēs atbalstīt. Es gribēju uzsvērt īpašo autortiesību lomu, jo es domāju, ka tas ir pamats mūsu radošajām nozerēm, lai gan daži kolēģi šķiet nepiekrīt šādam viedoklim. Bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu rīcībā būtu kaut kāds iespējas, kā aizsargāt Eiropas kultūras mantojumu. Un tas ir pirmajā grozījumā iekļauts. Tad, kad tiesību turētājs paziņo, ka viņš ir, viņš pretendē uz tiesībām, tad līdz šim nenosakām autortiesību darbam, tad, un tas tiek publicēts sabiedrībai. Uh, es te esmu nāc klējā ar grozījumiem. Nu, piemēram, kā ir jāveic pētījums, kā jāņem vērā ir sabiedrības intereses. Un tad man ir jautājums, kas notiek, ja darbs tiek publicēts vairāk nekā vienā dalība valstī vienlaicīgi. Es domāju, ka šādam gadījumam arī ir jāatrod risinājums. Uh, Tad tiesību turētāji, tad tas ir 12. un 13. grozījums. Ja viņi vēlas pieteikt savas tiesības, tad viņiem ir jādod šāda iespēja. Un ne tikai tajā dalība valstī, kur pirmo reizi šis darbs ir publicēts, bet uh, jebkurā dalība valstī. Vai visās dalība valstīs. Un viņiem ir jāsaņem pienācīga un atbilstīga atlīdzību tad, kad darbs ir publicēts. Tad vēl par datu bāzi. Es domāju, ka šai, šādai datu bāzē ir jābūt savstarpēji savietojamai, jo tādējādi būtu vienkāršāk atrast, ja tiek meklēts, kas ir autortiesība īpašnieks kādā citā valstī, tāpēc es domāju, būtu jānodrošina datu bāžu savstarpējā savietojamība. Tad vēl Te ir jāparedz gan esoši risinājumi, gan uh, risinājumi, kas varētu būt aktuāli nākotnē. Tālāk. nu, jāparedz iespēja, lai dalība valstis varētu pārvaldīt tiesības, piemēram, kolektīvās licences un uh, saglabāt šādu iespēju sev. Mēs jau esam nosūtījuši jums visiem projektu, un es būšu priecīgs uzklausīt kolēģu komentārus, nu, lai uzzinātu, vai mēs varētu dot tādu labu atzinumu juridisko lietu komitejai. Nu, tagad uzklausīsim kolēģis, sākšu ar Oitavs kundzi, lūdzu. Eh, děkuji. <clears throat> Eh, já chci říct, že nesmírně podporuji a jsem velmi ráda, že... Paldies! Es gribētu teikt, ka es pilnībā atbalstu šo projektu. Es esmu priecīga, ka komisija atbalsta šo projektu. Es gribētu, lai šī likumdošana tiktu pieņemta drīz un e, tā gludi. Ir ļoti būtiski, lai mūsu digitālā biblioteka būtu savietojama, tāpēc ka mēs atpaliekam no Google Books projekta. Es gribētu teikt referentam, ka mums ir 3 uh, miljoni bez nenosakām autortiesību darbu, ļoti daudz grāmatu, ļoti daudz uh, ierakstu, un kā vēl ir jautājums, kā finansēt to visu, un tīpaši Eiropas aspektu. Un visbeidzot pēdējais grozījums, tas ir paredzēts trešajā pantā, Nē, 75. Uh, viņš te raksta, ka dalība valsts atbild par uh, atlīdzību, bet būtībā te ir tāda problēma, kas ir jārisina, jo te jau ir jā, jārunā par, nevis par dalību valsts, bet par bibliotēku, un tāpat ir nepieciešams runāt par valodu pieejamību. Tā ir skaitā. Uh, mākslas darbu dažādajiem nosaukumiem atšķirīgās valodās, un, uh, jo tas var ietekmēt meklēšanu un tāpat arī nacionālos reģistrus. Mēs varam sākt, izstrād, sākt strādāt pie darba statusu un uh, autoru tiesību jautājumu. Es domāju, ka šai datubāzē Eiropā būtu jābūt centralizētai vai vismaz savstarpēji savienotai, lai jā, varētu izdarīt meklējums. Jo būtu ļoti muļ, muļķīgi, ja nākotnē būtu tāda pati situācija, kā šobrīd ar komercreģistriem. Būtu ļoti muļķīgi, ja būtu jāuztrauc par 27 nacionālo reģistru starpsavienojumību, ja mēs varam jau no paša sākuma veidot vienotu sistēmu. Kas attiecas uz pirmo pāntu, tad tā, te būtu jāietver izsmeļošs saraksts, lai ja, gūt, visi varētu gūt labumu. Tam būtu jātiec uz pilnīgi visiem mākslas darbiem, bez jebkādas izlases dažādiem ierakstiem, fotogrāfijām, atsevišķiem mākslas darbiem. Tas varētu būt sarežģīti, bet es negribētu tomēr šīs likumdošanas aktu pieņemšanu palēnināt. Tāpat vajadzētu arī papētīt problēmu, kas ir saistīta ar, ar robežu maiņām valsts Eiropas kontinentā. Es nepiekrītu referentam šajā ziņā. Tāpat ir problēma saistībā ar darbiem, kas eh, ir, kur izcelsme ir meklējama Eiropā, bet kas varbūt ir publicēta kādās trešajās valstīs vai, teiksim, kaut kur citur Eiropā zemāku izmaksu dēļ. Piemēram, apvienotajā karalistē mēs varam runāt par 30% grāmatu, kas ir eh, publicēts Indijā, kas ir iespiests Indijā. Eh, Runāju par sesto pāntu, es nedomāju, ka mums vajadzētu ierobežot uh, šos te sarakstus, es drīzāk iestātos par direktīvas izmantošanu šādu tiesību izmantošanai. Es domāju, ka vajadzētu pareizāk atspoguļot arī nenosakām autortiesību darbu izmantošanas izmaksas un ir jā. Ja jāsaprot arī, vai te tik tiešām ir runa par izņēmumiem attiecībā uz uh, autortiesību izmantošanu vai kā citādi. Tāpat būtu jāpiedalās arī starptautiskajās debatēs par šo jautājumu. Mums arī jāparaugās uz starptautiskā līguma projektu par autortiesībām, kas tiks piemērots bibliotēkām IFA to sagatavot izstrādā. Tāpat es te saskatu zināmas problēmas attiecībā uz grozījumu trešajā pāntā, ko ir ierosinājis referents. Es gribētu uzzināt, pas, sk, lai viņš paskaidro, ko viņš īsti domā par 75a punktu, sakot, ka papildus vai ka galīgā atbildība gūstas uz dalību valsts pleciem. Uh, kurā tika veikta šī te meklēšana. Es domāju, ka tas ir jāizdiskutē, kas, tas, šīs diskusijas mums būs arī ar citiem mēnu referentiem, bet jebkurā gadījumā es esmu pateicīga komisijai, ka tā nāks klajā šādu priekšlikumu. Paldies par šiem svarīgajiem komentāriem. Es esmu pārliecināts, ka Manders kungs atbildēs, un tagad Prendegās skundz lūdzu. Thank you, uh, Mr. Chair. Paldies, priekšsādātāji. Vēlētos pateikties arī Manders kungam. Es domāju, ka mums arī būtu jālieto termins autora tiesību turētājs autora vietā un runājot par digitālo meklēšanu šeit nevajag aprobežoties ar sarakstu, kas ir pievienots pielikumā. Tāpat jāņem vērā normas par kolektīvo tiesību pārvaldīšanu, lai šis, šis uh, tiesības neciestu un uh, attiecībā uz nenosakām autoru darbiem, tam šiem nosacījumiem jābūt spēkā līdz brīdim, kad tiek noteikts autors. Tagad Foksa kungam vārds vai Engstrom kungs pa priekšu paldies, centīšos runāt tikpat lakoniski, kā iepriekšējā runātāja vēlas pateikties Manders kungam par viņa veikumu strādājot pie šā atzinuma. Autortiesības ir svarīgas, lai nodrošinātu inovācijas un investīcijas radošajās uh, nozarēs. Uh, Autortiesības ir jāaizstāv, jo pretējā gadījumā uh, inovācijas un radošais uh, darbs cietīs. Tomēr mums ir jāpielāgojas digitālai realitātei, šeit jāpanāk līdzsvars starp darbu pieejamību un atslīdzību darbu autoriem. Ap ASV Eh, šie eh, noteikumi ir noveduši pie apsūdzībām pret Google par šo darbu monopolizāciju. Eiropā mēs nedrīkstētu novest pie šādas situācijas, tādēļ ir apsveicams komisijas priekšlikums un dalību valstīm vajadzētu dot tiesības noteikt eh, tālējošākas prasības nekā šajā priekšlikumā. Un Uh, paredzēt komandas lietošanu šādiem darbiem, ja ir veikta pietiekama izpēte, cenšoties noskaidrot autoru. Tāpat būtu jāapsver uh, arī atlīdzības noteikšana par darbu izmantošanu, kad ir noskaidrots autortiesību turētājs. Būtu labāk noteikt maksājumus nevis tajā dā, valstī, kur šī, šī izpēte ir veikta, bet gan eh, tajā valstī, kur darbs tiek izmantots. Šeit Paldies priekšsēdētāji kungs, eh, es pateicos Manders kungam un turpināšu ar viņu sadarbību. Paldies, Foksa kungs. Vai Engstrom kungs uzstājas zaļo grupas vārdā kā nu referents. Uh, jā, uh, nu katrā gadījumā šobrīd noteikti, jo tā tas ir. Diemžēl neesmu lasījis Manders kunga atzinumu, nezinu, kas šeit nogāja greizi, bet nu tā nu tas ir. Komisijas priekšlikums atklāti runājot tas īpaši nav saistīts ar iekšējā tirgus komitejas kompetenci, jo ir ļoti skaidrs, ka šeit ir tikai uh, nekomerciāla izmantošana, šeit ir runa par bibliotekām, muzejiem un tā tālāk. Es būtu cerējis, ka saņemsim priekšlikumu par uh, kas ļautu šādus darbus izmantot arī komerci komerciāli, teiksim, dokumentārās filmas autors vēlas izmantot vēsturiskas uh, fotogrāfijas vai filmu kadrus, un tas būtu ļoti labi, ja tā varētu rīkoties, nu, gan kima, kinematogrāfisti, gan uh, citi varētu izmantot. Uh, bagātīgo Eiropas kultūras mantojumu, bet nu, tas viss neietilp šās direktoras apsvēr, aptvērumā. Es komentēšu Manders kunga teikto par datu bāzēm. Es tiešām piekrītu. Mums ir nepieciešams šādas datu bāzes, un jūs teiktais ir visnotaļ atbalstāms. Roitovas kundze arī runāja par to, ka nekas nav šeit runāts par finansējumu. Taisnība. Ja mēs runājam par valsts muzejiem un bibliotekām, ļoti labi, labi šīs, uh, š, šie, šīs institūcijas ir, bet tām vienmēr pietrūkst finansējuma. Ja nav nekāda komerc darbība pieļauta, ar šiem nenosakām autortiesību darbiem, un bibliotekām gluži vienkārši nav daudz liekas naudas, ko ieguldīt šajā pasākumā. Un Foksa kunga teiktais par komerciālu pielietojumu. Un kad tiek teiksim, noslēgts uh, līgums un pēc tam uzrodās autora tiesību turētājs, tad šāda situācija arī jānoregulē, jo kaut kas pat, ja tiek digitalizēts, tad kā var to izmantot, ja pēkšņi uzru, var uzrasties šis īpašnieks, un šeit nav nekāda tiesiskā pamata, kā no, noregulēt šo situāciju. Es vēlreiz atvainojos, ka neesmu lasījis šo atzinumu, tiešām man ļoti gribē, būtu gribējies to izdarīt, bet nu šeit ir tiešām maz, maz sakara ar iekšējo tirgu. Paldies, saka priekšsēdētājs, vai vēl kāds vēlas uzstāties, ja nē, tad pateicamies. Uh, referentam un ēnu referentiem par šiem komentāriem. Un tagad vārds Ferlingers kundzei. Varbūt viņa varētu arī mums sniegt īsus komentārus par uh, dzirdēto, un tad uh, referents mūs pastāstīs arī par darba grafiku. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Liels paldies komitejas uh, deputātiem! Komisiju iedrošina šīs dienas debates un arī mūs iedrošināja vakar notikušās debatas kultūras komitejā. Un tāpat arī darbs pie eh, ziņojuma projekta juridiskajā komitejā. Mēs jūtam vispārēju atbalstu šim priekšlikumam un Eiropas eh, parlaments atbalsta mūsu pieju un vēlmi virzīties uz priekšā jautājumā pēc iespējas ātrāk, lai aizpildītu šo caurumu, kas pastāv likumdošanā un lai uh, Eiropas arhīvu un biblioteku dārgumi un vērtības būtu pieejamas pētniekiem un studentiem un sabiedrībai kopumā. Kā Manders kungs norādīja, katrs komisijas priekšlikums vienmēr var uh, tikt arī uzlabots, un patiešām izskanēja vairāki interesanti priekšlikumi, kā uzlabot šo priekšlikumu. Tādus izteica gan jūsu referents, gan ēnu referenti. Es visu šos priekšlikumus nekomentēšu, mēs tos vispirms izvērtēsim. Es tikai vēlējos komentēt dažus jautājums, kas arī izskanēja debatēs. Vispirms Roitovs kundze un citi deputāti runāja par aptvērumu, kas ir uh, attiecināts tikai uz uh, iespied darbiem un uz uh, kinomateriāliem, kas atrodas arhīvos Protams, būtu labi rast risinājumu arī atsevišķām fotogrāfijām, kas nav ietvērtas publikācijās vai audiovizuālā satura arhīvos. Bet šis priekšlik, eh, ierosinājums priekšlikumu ļoti sarežģītu un palielinātu likumdošanas aktu pieņemšanas procesu. Un, kā jūs norādījāt, arī būtu uh, Tādēļ ļoti saprātīgi nepaplašināt aptvērumu. Tālāk šeit tika runāts, ka nav paredzēts komerciāls pielietojums. Mēs nesaskatām, ka būtu ieinteresētība šeit runāt par komerciālu izmantojumu. Bibliotēkas var uh, veikt izpēc darbu par iespējamiem autoru tiesību turētājiem, un pēc tam tās var izmantot šos darbus līdz brīdim, kad parādās autortiesību turētājs. Tas nebūtu pieļaujams komerc izmantošanas jomā, ņemot vērā uh, likumīgās uh, autortiesību turētāja intereses bet šeit, eh, protams, dalību valsts var paredzēt komerciālu pielietojumu savā nacionālā kontekstā. Un direkto, direktīvas projekts pieļauj uh, eh, publisko-privāto partnerību starp bibliotekām un privātiem uzņēmumiem. Kā jūs pareizi norādījāt, uh, bibliotekām tiešām trūkst naudas un krīzē uh, ko mēs tagad piedzīvojam, šīs naudas ir vēl mazāk. Tad, kad ir veikta pienācīga izpēte, uh, ir paredzēta iespēja izmantot šos darbus bez uh, maksas, un tad komerc uzņēmumi var palīdzēt digitalizācijas procesu īstenošanā Un, piemēram, šie operatori kā Google var būt ieinteresēti šo darbu veikt, lai varētu tie gūt piekļuvi šiem darbiem bibliotekās. Bet tas mm, mm, nenozīmē, ka visi šie darbi būtu pieejami par, bez maksas un bez pienācīgas izpētes veikšanas. Tāpat būtu svarīgi arī padomāt turpmāk par datu bāžu jautājumu, par ko arī runāja vairāki deputāti. Būtu liederīgi atvieglot šo izpētes darbu un radīt arī juridisko drošību, ja mums būtu datu bāžu tīkls, kas būtu savstarpēji savietojams un savienots, un tad arī, protams, būtu jāatrisina tulkošanas jautājums, jo viens un tas pats personas vārds dažādās valodās var tikt atveidots dažādi, un arī darba nosaukuma tulkojumi var atšķirties dažādās valodās un komisijai tas arī būtu turpmāk vēl jāizvērtē un jāveic uh, iet, uh, īstenojamības novērtējums par šo jautājumu. Un vēl pēdējais jautājums. Ir pilnīgi skaidrs, ka ja tiesību turētājs uh, parādās, tad viņam jādod iespēja izvēlēties, vai viņš vēlas, lai biblioteka arī turpmāk šo darbu izmanto, vai arī šādu izmantošanu pārtrauc. Mēs nedomājam, ka šādu gadījumu būs ļoti daudz, bet tomēr ir jāparedz šāda varbūtība. Un Mēs domājam, ka mūsu piedāvātais risinājums ir labs, bet varbūt, ka to var vēl tehniski uzlabot. Lielas paldies par uzmanību. Paldies, Farningers kundze, par jūsu sniegto paskaidrojumu un konstruktīvo pieeju mūsu atzinumiem. Tagad vārds Manders kungam, īsam rezumējumam un arī lūdzu informējiet mūs par darba grafiku. Es atvainojos, bet arī Abanska kungs uh, no Polijas prezidentūras atrodas zālē. Viņš vada darba grupu šai jautājumā. Es tiešām ļoti atvainojos. Patiesībā mums ir arī mūsu rīcībā Polijas uh, prezidentūras ceļvedis, kas ir ļoti lieliski sastādīts. Vai jūs vēlētos kaut ko teikt par šo jautājumu? Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jūsu laipnajiem vārdiem. Dažs vārds gribētu teikt no padomas puses. Mēs pavisam noteikti piekrītam, ka ir steidzami jāatrisina problēma, kas ir saistīta ar šādiem nenoskām autortiesību darbiem. Šodien tie paši jautājumi, kas izskanēja šodien, ir izskanējuši arī padomas darba grupā. Tā kā mēs esam viensprātis daudzās jomās ar jums. Šobrīd mēs izstrādājam no prezidentūras puses kompromisa tekstu, tā kā es ceru, ka vismaz dažs no šīm bažām tiks atrisināt šajā dokumentā. Mēs pavisam noteikti piekrītam Manders kungam tajā ziņā, ka, ka efektīva autortiesība aizsardzība ir ļoti nozīmīgs jautājums radošajām industrijām, tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, veidojot jau kādu mehānismu, kas ļautu izmantot nenosakām autortiesību darbus, neiegūstot tiesības tos izmantot. Un tā kā ir jāiestrādā zināms garantijas šajos procesos. Uh, Un eh, mēs turpināsim to analizēt. Lielas paldies, un, protams, mēs eh, ar nepacietību gaidam šīs komitejas atzinumu. Paldies! Labi, Manders kungs, tagad jums vārds. Jūs tad drīz varēsiet doties uz Vailers kundzes balītu. Jā, es tad pavisam īsi, jā. Uh, Frelingers kundze jau sniedz daudzas atbildes uz mūsu kolēģu jautājumiem, tikai Roitovs kundzes jautājums ir palicis neatbildēts jautājums par 1.5a par šo te atbildību. Šķiet, ka par atbildību. Atbildība šobrīd ir tā kā juridiski balstās uz juridiskiem pamatiem, tātad tiesība, tad, tas ir tad, kad tiesība turētājs ir zināms, tad ir šī juridiskā bāze. Un, ja mēs runājam par meklēšanu, kas notiek dalību valstī, tad, protams, jāmaksā ir lietotājs. Tad, tas ir tajās situācijās, ka tiesību turētājs ir zināms, bet nu, es pār, pārrakstīšu šo te formulējumu. Bet kas attiec uz pārējo, vai jūs rīcībā ir kalendārais grafiks? Man ir. Es to varu nosaukt. Nu, es ceru, kolēģi, ka nāks klajā ar konstruktīviem priekšlikumiem un grozījumiem. Un pēc tam, kad esmu dzirdējis visus šos komentārus, šķiet, ka tas tik tiešām tā arī būs. Pēc dažām nedēļām. Paldies! Liels paldies jums visiem! Paldies Manders kungam! Grozījuma ieslēgšanas termiņš ir 26. oktobris, 2003. pēcpusdienā. Mēs, apsi, mēs balsosim komitejā 21. novembrī, un plā, tas ir plānots pirms plānotā balsojuma juridisko lietu komitejā. Un es gribētu, lai mēs pie šī grafika pieturētos, bet jūs droši vien rēģēsiet attiecīgi, ja tas tā nebūs. Paldies par visiem komentāriem! Mums darbkārtībā ir vēl viens punkts, bet es esmu pieņēmis lēmumu prezentāciju par e-komiteju vienkārši jums nosūtīt un tā kā varēsiet brīvajā laikā paraudzīties, jo man šķiet, ka mums ir svarīgāki, svarīgāks lietas, ko darīt, un es vēlēs kundzei apsolīju, ka mēs vismaz mēģināsim pabeigt laikā, un tagad ir tā kā 5 minūtes pat agrāk. Uh, Un es līdz ar to slēgšu šīs dienas sanāksmu atgādināšu, ka mēs tiekamies rīt pulkstens deviņos. Sāksim diskusijas par Bīlana kunga atzinumu par harmonizāciju, tā kā būsim atpakaļ rīt, un tad būs trīs svarīgi balsojumi no 10. līdz 11. sagatavojiet savas balsošanas kārtītes. Vailers kundz ir vienojusies, ka var tikties ar mums pēc sēdes, tā kā draugi varēs pievienoties viņai. Un tagad šo sanāksmu slēgšu un dosimies ārā no zāles, jo tur mūs gaida dzērieni, vai ne? Sēd līdz ar to ir beigusies. Paldies!